Yeah, colleagues, good afternoon. Labdien, kolēģi! Esat sveicināti. Sveicam arī mūsu godātos viesus. Pirms iepazīstināsim ar pirmo darba kārtības punktu, vēlos jūs lūgt pieņemt darba kārtību. Paldies! Priekšsēdētāju paziņojumu un aktuāla informācija par trialogiem tiks darīt jums zinām pēc uzklausīšanas. Sākam. Vēlos sveikt trīs ESA aģentūru priekšsarētājus Ekon komitejā. Esam uzaicinājuši jūs šeit, lai atskaitītos par jūsu vadīto iestāžu darbību pēdējā gada laikā. sadarbojoties eh, ar likumdevējiem, tāpat esam interesēti uzklausīt, kādas jūsu organizatoriskās prioritātes tuvākajos mēnešos. Un pieņemu, ka mēs arī apmainīsimies ar viedokļiem par gaidāmo EZA ziņojumu un jauniem priekšlikumiem, kas tiešā un netiešā veidā ietekmēs dažu no Eiropas uzraudzības iestāžu, jeb EZA darbību. Protams, jāpiemina arī Brexit, nesenas iniciatīvas tāpat, un dažu uzraugu puses, tā kā ir daudz kas apspriežams. Enrijas kungs runās arī kā kopīgās 3S eh, aģentūra komitejas priekšsēdētājs, papildus skaidrojot, kā viņš pildīs savas funkcijas, kā otrais vicepriekšsēdētājs Eiropas sistēmisko risku valdē, kā to prasēja SRB regula. Visi trīs priekšsēdētāji sagatavojuši rakstiskus paziņojumus par viņu vadīto iestāžu pēdējo darbības gadu. Šie dokumenti ir izsūtīti jums un ir pieejama e-komitejas aplikācijā. Tāpat ir arī nododamie darbi sagatavoti, kas uzrāda ļoti intensīvu aktivitāti. kas liks pārunāt arī resursu jautājumu, kur mēs vienmēr esam atbalstījuši aģentūru centienus pildīt tos pienākumus, kurus mēs kā likumdevēji esam viņiem uzlikuši. Lai viņiem bū, droši vien šobrīd nav varbūt pilnībā viss nepieciešami resursi. Un es pārskatīšanā droši vien arī būs priekšlikumi par šīs problēmas risināšanu. Būtu interesanti dzirdēt no jums komentārus un jūsu skatījumu par to. Uh, bet ir skaidrs, ka ir daudz darba, laba darba, es teiktu, lieliskas sadarbības garā. Mēs, protams, nevienmēr varam vienoties par visu, bet principā man jāsaka, ka līdz šim sadarbība ir bijusi ļoti laba, tāpēc vēlos jums arī pateikties par to. Tātad. Tā, tagad došu vārdu Andrejam Enrija, kuram būs 12 minūtes, lai runātu arī kā kopīgās eh, komitejas vadītāju un SRB otrā vicepriekšsēdētāja amata pildītāju. Paldies! ar prieku izstāstīšu vispirms, ko dara kopīgā komiteja, ko esam paveikuši 17. gadā. Mūsu risku izvērtējuma ziņojumā e, ziņojam par fragmentācijas risku saistībā ar apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības, e, zemā rentabilitāte finanšu institūcijām. Trīs ESA aģentūras kontrolē e, pro, procesu saistībā ar sagatavošanos Brexit. Mēs arī stiprinam līdzšinējo darbu Ja eh, sarunas nenoslēgsies ar sekmīgu risinājumu, tāpat ir nepieciešams arī domāt par potenciālo ietekmi, eh, kas varētu tirgos rasties investoriem. Zema rentabilitāte bankām un apdrošinātājiem ir būtisks izaicinājums, neskatoties uz nelieliem uzlabojumiem pēdējā laikā. Inovācija ir kopīgai komitejai aizvien aktuāls jautājums. Mūsu pēdējā sanāksmē Prāgā mēs intensificējām dialogu ar būtiskām iesaistītajām pusēm. Tā kā mums ir jādomā arī par galvenās mītnes pārvietošanu, tad mēs varēsim būt tuvāk patērētājiem un arī turpmāk ceram uz šīs komitejas locekļu ieguldījumu diskusijās. Mēs strādājam arī pie būtiskajiem eh, informācijas dokumentiem, prips eh, dokumentu ietvaros eh, par sociālajiem mērķiem. Kopīgā komitejā pārunāja izaicinājums un politiskās prioritātes, kas izriet no jaunu tehnoloģiju izmantošanas finanšu sektorā, piemēram, par lielajiem datiem un automātizāciju finanšu konsultāciju jomā Produktiem jābūt labāk piemērotiem eh, patērētāju vajadzībām. Un tomēr pastāv riski patērētājiem, jo personalizēšana samazina fin finanšu pakalpojumu salīdzināmību un palielina iespējas diskriminācijai piekļuves eh, aspektā vai cenu ziņā. Konsultāciju jomā, lai samazinātu izmaksas patērētājiem ir jārada korporatīvai pusēji peļņas iespējas, bet no otras puses nav skaidra atbildības sadalīšana, kas izriet no uh, nepieciešamības saprast uh, pilnībā sniegtos uh, padomus. Līdz ar to šobrīd nav vajadzīgs izvilz, izvirzīt papildus prasības. Cīņa pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu ir bijis būtisks aspekts komitejas darbā. Uh, terorismu uzbrukumu dalību valstīs ir bijuši arī laundromāta gadījums un Panamas dokumentu skandāls. Mēs strādājam pie riska faktoru vadlīnijām, lai izveidotu vienotu, eh, vienotu pieeju MLCFT un ir nepieciešams, lai finanšu iestādes ņemtu uh, ņemtu vērā riskus saistībā ar naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanas apkarošanu. Ir nepieciešams arī atbildīgajām iestādēm izvērtēt, vai riska novērtēšana notiek atbilstīgi. Kas saistīts ar Panamas dokumentu kontekstu, ir nepieciešams uzlabot informācijas apmaiņas ar kompetentajiem iestādēm. Uh, Ir paredzēts, ka MLT pārskatīšana ļaus uh, izveidot vienotu ietvaru uzraugu sadar sadarbībai. Ir nepieciešams IFRS 9 piemērošanas kontekstā uh, e, attiecināt tos finanšu konglomerātiem. Tas ļautu arbitrāžu veikt vienādās uh, e, spēles noteikumos Un noslēgumā vēlos arī atzinīgi izteikties par komisijas, eh, par eh, komisijas vēl pārskatīt es darbību. Vēlos atzīmēt, ka komitejas pārvaldības struktūra ir apgrūtinošana. Ir nepieciešams vienlaicīgi trijās valdēs apstiprināt lēmumus. Uh, tad, kad kopējā komiteja kalpo kā viedokļu apmaiņas vieta, ir nepieciešami daži uzlabojumi, eh, lai eh, padarītu darbību spēcīgāku, ja ir plānots stiprināt mandātu. Tagad pāriešu pie banku jautājumiem. Ir sasniegts progress uzlabojot Eiropas bankas bilances, kapitāla pozīcijas ir stiprināts un ilgtermiņa portfeļu kvalitāte ir arī turpinājusi uzlaboties. Galvenokārt tas izriet no pēdējos mēnešos veiktiem eh, uzlabošanas pasākumiem. Ap 900 miljārdiem eh, Eiropā veido sliktie kredīti, galvenokārt tie atrodas astoņās dalību valstīs. Tad, kad tirgus likviditāte ir augsti, investori meklē peļņu un uh, procentu likmes ir rekords zemas. Ir nepieciešams labāk koordinēt uh, politiskās darbības. Mēs strādājam pie tā, lai veid, veidotu standartizētus paraugus uh, sliktējiem kredītiem, kamēr komisija strādā pie plāniem šajā jomā. Nākamā gada sākumā ieviešamā IFRS 9 standarta nozīmē, ka būs jāveic izmaiņas praksē, ja jāpublicē būs divi ziņojumi par to, cik bankas Eiropā ir gatavas šiem standartiem un kā soks ar to ieviešanu. MRL prasības eh, Eiropas eh, globāli sistēmiski svarīgās bankas jau Eh, strādā pie prasībām, kas stāsies spēkā 2019. gadā. Jāsaka, ka, lai atbalstītu nepieciešamās izmaiņas banku saistību struktūrā vai pasīvu struktūrā drīzāk, tad ir svarīgi pabeigt grozījumus BRD un tas e, arī būs attiecināms uz individuāliem MRLT mērķiem. Tomēr pozitīvā tirgus vidē ir nepieciešams stabilizēt noteikumus, ievērot konsekvenci saistībā ar uzraudzības iestāžu darbību un caurskatāmību investoriem. Tie ir galvenie priekšnosacījumi, lai jaunais ietvars labi funkcionētu un ļautu pareizi cenot eh, banku atbildību. EBA palīdzēja ar vairākiem ziņojumiem, EBDA eh, izvērtēt saistībā ar leverage ratio un MRL pārskatīšanu gan attiecībā uz sektoru kā tādu, gan attiecībā uz visu eh, sektoru. Es ceru, ka jūs eh, šos ziņojumus varēsiet izmantot jūsu darbā pie priekšlikumiem. Bāzels komitejas darbs arī virzas uz noslēgumu. EBA ir bijusi aktīvi iesaistīta šajā diskusijā un ir strādājusi kā platformā, lai izstrādātu kopīgu Eiropas nostāju. Mēs palīdzēsim uh, ja būs nepieciešams eh, izvērtēt šo priekšlikumu potenciālo ietekmi. EBA nesen arī pabeidza vadlīnijas par eh, pārvaldību sadarbojoties ar citām aģentūrām. Šī pakete ir bijusi ļoti sarežģīta, ņemot vērā, cik atšķirīgas nacionālās pieejas un kādas bažas ir paudušas eh, mazās bankas ar vienkāršiem biznesa modeļiem. Mums ir jāpāriet uz robustāku kopīgu pieeju, eh, kas ņem vērā dažādas eh, biznesa modeļus, dažādas pieejas mūsu standārtu vadlīnijas būs jāpārskata, lai samazinātu atskaitīšanās prasības otrajā un trešajā pīlārā. PSD2 stāšanās spēkā arī bija ļoti aktuāls jautājums par drošu saziņu un klientu identificēšanu, tas e, darbs bija ļoti aktuāls mums. Mēs saņēmām ļoti atšķirīgus komentārus no daudzām iesaistītājiem pusēm, bet uzskatām, ka atradām e, labu līdzsvaru e, starp pušu interesēm un norādījām arī bažu saistībā ar komisijas vēlmi mainīt RTS dažos būtiskos aspektos. Uh, Par tradicionālu banku pakalpojumu sniegšanu mūsu darba programmā tas kļūst arvien aktuālāks. Mēs tikko publiskojām ziņojumu par fintech nozari, kur bija aplūkots kartēšanas eh, pasākums par inovatīvām firmām, sākot no autorizācijas līdz sandbox režīmiem. Tāpat arī IT risku uzraudzības vadlīnijas izstrādājām. Uh, saistībā ar riskiem finanšu iestādēm. EBA arī ir strādājis pie kapitāla tirgus savienības, ne, ne tikai saistībā ar sektējām obligācijām, esam eh, arī investīciju firmām vadlīnijas sagatavojuši, kur ir iekļautas rekomendācijas, kas ļautu izstrādāt eh, harmonizētus ieteikumus, kas būtu noderīgas MIFID pakalpojumu sniegšanai autorizētām firmām. EBA vēl arī identificēja jomas, kur ir nepieciešama saskaņota pieeja 28 dalību valstīs, lai varētu izvairīties no konkurences eh, regulātoru līmenī. Tur ir nepieciešams ņemt vērā dažādas aspektus saistībā ar eh, noregulēšanu un depozitu garantijas schēmu un citiem jautājumiem. Kā jūs varat iedomāties, EBA pārcelšana ir mums diezgan saspringts pasākums. Vēlos norādīt, ka mūsu darbinieki ir turpinājuši, spēja, eh, turpinājuši sniegt augsts kvalitātes pakalpojumus. No vasaras sākuma eh, esam pieredzējuši vairākus eh, iesniegumus par aiziešanu no darba, sakarā ar eh, aģentūras pārcelšanos prom no apvienotās karalists. Mēs drīz būsim gatavi pārvākties uz jaunajām telpām. Ta, tas sakrīt ar finansēšanas re, regulu, eh, regulas pārskatīšanu. Līdz ar to eh, pārskatīšana varētu ļaut mums pārstrukturizēt savu organizāciju un darīt visu iespējamo, lai veiksmīgi pildītu pienākumu. Very much, Andrea. Paldies. Eh, tagad jūs runājat Bernardīno kungam. Paldies eh, priekšsādētājiem, cienījamie komitejas locekļi. Šodien koncentrēšos uz to, kā Jopa strādā pie tā, lai uzlabotu patērētāja aizsardzību un saglabāt finanšu stabilitāti, kā jūs labot uz, uzraudzības konveģents. Runāšu par nākotnes tendencēm, izaicinājumiem un iespējām, un kā jau pa to risina. Neskatoties uz sarežģīto mikroekonomisko klimatu un vēsturiski zemām um, procentu likmēm, Solvency 2 īstenošana ritēja gludi. Tas tādēļ, ka tikai vērots proporcionālitātes princips un pārējais termiņi. Šodien jāsacien, ka Eiropas apdrošināšanas nozare uh, Uh, izbauda šo robusto režīmu un ir līdz ar to kļūst spēcīgāka. Koordinētāka, uzlabotāka uzraudzība ir svarīga, lai izvairītos no regulatīvās arbitrāžas. Eiropa ir izstrādājusi paraupraks soks grāmatu, kas balstās uz solvency 2, maksāspēju 2 datubāzi, kā arī uh, uh, pastāvīgiem kontaktiem ar dalībās iestādēm. Tādējādi Eiropa ir uztaustījusi, kādas ir problēmas saistībā ar biznesa nodaļiem, kā tie izmanto uh, režīmu, kur eh, ir brīva pakalpojums sniegšana. Un eh, virknē gadījumu ir bijušas problēmas politiķiem, kā arī sadarbības starp eh, dažādu valstu iestādēm ir bijuši sagrotināti. Tādēļ ierosinam uzraudzības iestāžu labāku sadarbību pār, pār robežu režīmā, tā starpā Eiropā koordinētas pārrobežu platformas izveidi. Šādas platformas eh, jau pastāv, tās ir sekmīgi darbojušās un eh, panākuši to, ka uzraugi iesaistās problēmu risināšanā pēc iespējas ātrāk, un ar to samazina um, potenciāls problēmas uh, apdrošināšanas uh, polišu turētājiem. Iesevišķi maniem Bulgārijiem ir uh, pārskatītas uh, apdrošināšanas firmu bilances, un līdz ar to panāca tas, ka uh, šīs iestādes strādā atbilstošāk uh, uz kopējiem kritērijiem. Iestādes uz kompetentajās iestādēs un um, analītiskie darbi kopā ar šīm iestādēm ir palīdzējuši mums identificēt atšķirības uh, tālībās uzraudzības iestāžu praksē. Šādas um, atšķirības var novest pie patvarīgiem lēmumiem no uh, apdrošinātāja puses, tā skaitā arī kapitāla prasību jomā. Šeit jāstrādā vairāk, jāpanāk vairāk, lai panāktu šo uzraudzību, uzraudzības funkciju konverģenci. Tālāk par patērētāju aizsardzību runājot. Pozitīvi vērtējam komitejas lēmumu izmantot uh, mūsu tehniskās uh, mm, rekomendācijas tiesību aktu izdošanā, izstrādē. Tomēr esam vīlušies, ka trešo pušu maksājumi nav uh, iekļauti interešu konfliktu tipisko situāciju aprakstā. Monetārās, uh, tātad, monetārie stimuli nu, tieši apdrošināšanas ies, iestāžu tātad eh, jomā bija pirmais šāda rakstura Eiropas pasākums. Tālāk pensiju tirgus. Eh, šeit ir nepieciešama eh, uzticamāka informācija. Tādēļ koordinēties ar Eiropas centrālo banku nesen esam uzsākuši publiskās konsultācijas par statistiskajām atskaitīšanās prasībām pensiju fondiem. Par pens personāla pensijām runājot, pozitīvi vērtējam komisijas lēmumu balstoties mūsu rekomendācijām un, un izstrādāt uh, um, paneiropas personāla pensiju produktu, PPP. E Tas nāks par labu visiem Eiropas pilsoņiem. Uzskatām, ka mūsu loma šī, šīs produktu īstenošanā būs būtiska, lai nodrošinātu to, ka Eiropas kvalitātes uh, marķējums tiek, tiek uh, adekvāti izmantots un arī uzraudzība ir labāka. Un ceram, ka Eiropa tam atvēlēs pietiekams resursus. 16. gada decembrī mēs laidām klajā uh, pēdējo apdrošināšanas iestāžu testu, testu Eh, rezultātus, kur vērtējam to, eh, cik labi pasargātas šīs apdrošināšanas eh, kompānijas no riskiem tirgu. Ledām klājā tāpat arī rekomendācijas, un rekomendāciju īstenošanu arī uzraugam. Otrais IOEPS tests, testa kārta turpinās, un rezultāti būs pieejami gada beigās. Jūlijā nācām klājā ar atziņumu, kas tika adresēts Eiropas institūcijām par minimālo standartizācijas satvaru, tātad iestāžu sanācijai, kur ir iekļaut visi aspekti, kādā pārobežu sadarbību un koordināciju. Šajā satvarā, protams, jāizvarās no liekām ekonomiskām izmaksām, kas varētu um, izcelties no nepamatotiem lēmumiem, ko piedāvāja valstu iestādes, un uh, tam galvā jāaizsargā patērētāji, polišu īpašnieki. Ņemot vērā to, cik ļoti atšķiras finansējums un, un, un tāpat arī apdrošināšanas garantijas schēma un darbības, jo Eiropa strādās pie tā, lai izveidotu minimālus harmonizētos noteikumus šādām schēmām Eiropas līmenī. Kas tad nākotnē? Tendences. Stabila finanšu sistēma liek mums sakot līdz notikuma attīstībai pastāvīgi. Nu, piemēram, Brexits. Eiropa šai sakarā liek klajā atzinumu, lai nodrošinātu adekvātas um, prakses un, un pieeja, tātad, lai nodrošinātu to, to, ka šis process ir gludi. Uh, Te ir ieskaits eh, tātad eh, svarīgākās funkcijas un galvenais, lai mums jāizvairās no fiktīvām apdrošināšanas kompānijām. Nepieciešams turpināt darbu pie, pie CMU izveidas, un šeit eh, pozitīvi vērtējam komisijas priešlikumu pārskatīt Eiropas Savienības uzraudzības arhitektūru. Eiropa vēlas sekmēt uzraudzības praukšu konverģenci, esam izstrādājuši strateģisko uzraudzības plānu. Un, strādājam pie um, iekšējā modeļa neatkarīgas izvērtēšanas, tas solis pareizajā virzienā. Pozitīvi vērtējam arī priekšlikumu ilgspējīgumu, kā arī tehnoloģiskās inovācijas eh, un tā saukto insurteku iekļaut mūsu mandātā. Regulatīvās nosacības eh, iestādes tām ir būtiski spēlējumi, lai patērētāji varētu mm, gūt labumus no inovācijām, vienlaikus paliekot eh, pietiekami aizsargāti. Runājot par pārobežu darbību, ir nepieciešams stiprināt Eiropas dimensiju nepieciešams eh, dažādu pakalpojumu uzraudzību uzlabot eh, saņemu, tāpēc eh, opas regula ir jās, jāstiprina, liekot, uzticot mums speciālāku mandātu, rīkoties pārobežu kontekstā. Mums jārīkojas preventīvi, dalībās iestādēm, jāsliek par pienākumu, jau pa saulēcīgi informēt par to, ja uh, tirgo ir vērojams kādas, kādas svārstības vai, vai kādām firmām ir problēmas, kas attiecas ar pārobežu efektu. Uh, Tālāk Eiropas e eh, eh, uzraudzības eh, neatkarība, objektivitāte ir nepieciešama, nepieciešams attiecīgi Eiropas satvers. Šajā kontekstā priekšsēdētāji parlamentam ir bijis būtiska loma uzraudzības iestāžu izveidē, lai nodrošinātu finanšu stabilitātu un patērētāju tiesību aizsardzību Eiropā. Esmu pārliecināts, ka parlaments izmantos Eiropā e regulas pārskatu kā iespēju, lai nodrošinātu to, ka uzraudzības iestāžu neatkarīgums aizvien uzlabojas, Un, un no tā taustāms labums gūs gan uzņēmēji, gan tautsensību kopumā, gan, protams, arī pilsēņi. Paldies! Thank you. We'll do our best. Paldies! Nu, arī jums visu to labāko novēlu, protams, tālāk vārds Stefanam, Stefanam Meģoram. Paldies, Roberto, priekšstādātāji, cienījamie parlamentārieši. Man ir tas prieks un gods uzrunāt jūs šodien īsos. Nu, iepazīstināt ar ESMA svaigākiem pasākumiem pēdējā gadā, kā arī lielākiem izaicinājumiem Eiropas kapitāla tirgiem un ESMA konkrēti tuvākā laikā. Un šajā kontekstā vēlos pateikties eh, komitejas locekļiem par eh, pastāvīgo konstruktīvo dialogu ar ESMA. Esmu pārliecināts, ka ESMAs eh, līdzdalība mm, arī pozitīvi ietekmēs jūsu politiskās diskusijas. Šodien man sniegtā informācija tāpat kā citkārt eh, sastīties ar četrām svarīgākajām eh, mūsu eh, funkcijām - riska izvērtēšana, tiešā, tiešā uzraudzība, kopēji kriteriji, bet šeit vairāk runāšu par problēmām vērtspapīra tirgu. Tātad Brexits, tā skaitā, un MIFID. Sākšu ar MIFID. Mifid ir būtiska iniciatīva. Man liekas, tā ir nepieciešama būtiska resursa. Mēs visi cienām, ka sākot 18. Treš, 3. Eh, februāri šis mehānisms stāsies spēkā, bet vienlaikus jāatcerās, ka Mifid 2 īstenošana pieprasīs eh, būtiskus ieguldījumus no iestāžu puses eh, turpmākajiem gadiem. Esmu smagi strādājis, lai izstrādātu otrā līmeņa ieviešanas pasākums, Tā skaitā mūsu pēdējā iniciatīva Trading Obligation for Derivatives, ko ēdām klajā nu, pagājušā mēnesī. Vienlaikus MIFID 2 īstenošana uzsvēra to, ka vienotiem noteikumiem uh, jāatrop rokā ar uz, uzraucības konveģences pasākumiem. Tādēļ pēdējā gada laikā esmu nākus klajā ar dažādām vadlīnijām un tiešāk uz to, to jautājumu atbildēm, ko mēs esam izsūtījuši visām nacionālajām kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu saskaņotu uh, tātad eh, kopējā norma īstenošana. Un šī konverģences darba būtisks, eh, būtiski elements saistās ar esmas eh, centieniem stiprināt paturētāju aizsardzību, kas viennozīmīgi ir viens no MIFID reformas pamatmērķiem. Esmu optimistisks un uzskatījums attiecībā uz mūsu kopējo gatavību darboties jaunajā satvarā, kas stāsies spēkā pēc nu, jau mazāk kā trīs mēnešiem. Tomēr šeit nevajadzētu par zemu novērtēt šī pasākuma ambiciozitāti. Nu, līdz ar to arī potenciālo risku um, iespējamību vismaz pirmajos mēnešos. Esmu atzīstu to, ka visiem būs um, daudz, daudz izaicinājumu. Mēs strādāsim ar mums pieejamiem instrumentiem uh, īstenošanas gaitā, uh, lai to visu novērstu. Vienlaiks uh, vēlos vērst uzmanību to arī, ka esmu trūkst resursu, tiešām, ko pieminēja arī Roberto, uz projektiem tiešām trūkst, trūkst rocības. Nu, šeit nākas prioritizēt dažādas funkcijas un projekts. Nu, piemēram, mūsu vienošanās NCA, tad lai valstu iestādēm, lai uh, um, no 18. gada 1. 1. janvāra uh, esmē uh, būtu iespēja uh, tātad dalībvalstīm uzticēt vairākas funkcijas, kas saistās ar uzraudzību. Tālāk par Brexit. Brexit aspekts, ka viss mūsu svarīgākās funkcijas. Nu, jāsaka, ka diez, iespēja, ka dažiem tirgus dalībniekiem nāksies pārcelties uz 27. Eh, Eiropas saimnību, lai um, saglabātu piekļuvi vienotiem tirgum, izraisa zināms jautājums par to, kā tad rīt sarunu gaitu un, un kā tad šie uzņēmumi tiek piesaistīti, ir ja nepieciešama saulēcīga atbilde no esmu puses, un mums šeit cībā ir attiecīgi instrumenti. Esmu manuši klējā vienu vispārīgu atziņumu, tāpat ir trīs uh, sektorālus atziņums jūlijā. Un, kur runājam par uh, apkomu, outsourcing tā saukto un vaļiešanu sešajām valstīm. Balstamies tikai uz Eiropas saimnes tiesību aktiem un NCA, tātad uh, rekomendācijām uh, iesādēm, kas grasās pārcelties. Runājot par regulatīvo arbitrāžu. Jā, Lielbritānija izstāsies bez uh, konkrētas, uh, konkrēta šī mm, mehānisma atrunāšanas, tad, tad var rasties problēmas. Uh, Lielākās problēmas varētu būt eh, riska investoriem un tirgiem kopumā. Kopā ar atbildīgām iestādēm mēs strādājam pie iespējiem īstenošanas pasākumiem, riska novēršanas pasākumiem. Brexit tāpat arī izraisa plašāku politisku diskusiju, arī šeit, šajā komitejā, par to pat labāk trešo valstu ekvivalences modelis tiešām ir adekvāts. Es man nu nesen arī tāpat ir sākus darbu pie vadlīniju pārskatīšanas. Šeit runāju par vadlīnijām, par trešo valstu kredītu aģentūru atbalstīšanu vienlaikus eh, ir saglabājis eh, likumdošanas eh, izaicinājumu, jo sevišķi horizontāli jomā būs jāveicinām grozījumi. Pirmo soli Eiropas komisija jau spērus attiecībā uz EMR regulu, un es pozitīvi vērtēju to, ka dažu trešo valstu regulatoriem tiks uzsveicis vienotākas funkcijas. Tāpat arī es nāku uz klājā priekšlikumu Eiropas komisijai, kas pieprasīs to, lai ESMA uh, pastāvīgi raucās līdz notikuma attīstībai, bet tad ir kļūst par tiešu uzraugu uh, attiecībā uz vairākiem svarīgiem trešo valstu kritērijiem. Man liekas, esmu nepieciešams arī tātad uh, funkcijas attiecībā uz neirasnības uh, rīkotājiem, ko esmu ir um, arī rekomendējis komisijiem. Būšu priecīgs par to diskutēt ar jums, kā arī citiem jāza priekšlikuma pārskata elementiem tuvākajos mēnešos. Tagad par kapitāla tirgus attīstību. Līdztekus esmu uzcētiem darbam, atbilstošiem prospektus un, un, un, un um, vecpīru regulējumu, mēs turpināsim strādāt pie investīcijas pakalpojumu um, nodevu jautājumu, jo sešu pārobežu kontekstā, tāpēc arī turpināsim sadarbību ar partneriem, tas ir peer review Esam izdarījuši atsevišķus secinājumus attiecībā uz to, kā dažās dalībvalstīs pārvaldības funkcijas netiek adekvāti īstenotas. Šie un citi konveģences instrumenti cerams eh, tiks stiprināti ASV pārskatā. Tas noteikti palīdzēs eh, eh, ESMA uzlabot patērētāju aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Kapitāla tirgu jomā brīvību pārcelties uz, eh, uz vienu dalībvalstu un sniegt pakalpojumus citā valstīs, nevis dažādas iespējas, bet vienlaikus šeit jāsklabā modrība, pa, jo ar, ar to sasās noteikti riski. Mēs no cēmu elementiem, kas jāpiemina, eh, kur esmu strādājis kopš pirmošanas laika, ir atskaitīšanās un datu ieguve. Esmu ieguldījis būtiskus eh, resursus, lai izstrādātu attiecīgas atskaitīšanās sistēmas vienlaikus izvairoties no pārklāšanās un balstoties uz pastāvšajām prasībām. Noslēgumā es eh, uzskatu, ka nepieciešami eh, jāspēr drosmīgi soļi, lai es nu varētu turpināt iesāktās iniciatīvas, tagad vairāk nekā jebkāda. Ir jāstiprina Eiropas Savienības kapitāla tirgi. Vēl es jūs pārliecināju, ka es eh, atbalstīšu šo mērķu īstenošanu un ceru, ka mūsu turpmākā sadarbība pie šīs svarīgā jautājuma būs aizvien sekmīgāka. Paldies! Paldies! mūsu visiem trim eh, uzraudzības iestāžu vadītājiem, un tagad mēs varam ķerties pie mūsu dialogu. Pirmais runātājs būs Burkhards Balss. Paldies, priekšsarētāji! Mūsu komiteja jau ilgu laiku iestājas par S regulas pārstrādāšanu. Nesen esam saņēmuši komisijas priekšlikumu, šobrīd Varētu teikt, ka 6,5 gada ir mūsu pieredze, mums sadarbojoties ar jums ikdienā. Un, protams, ka šobrīd ir pienācis laiks pārskatīt esošo situāciju. Mēs vēlētos lielāku skaidrību sistēmā un nodrošināt stingrāku nošķiršanu starp uzraudzību un regulatīvo darbību. Tāpēc man ir divi jautājumi Andrejam Enrija un Gabrielam Benedino. Un tā kā es vēlāk varēšu vēlreiz izteikties, tad man būs atsevišķi jautājumi Stīvenam Majoram. Jautājumi šādi. Šķiet, ka Stevenam Majoram noteikti jājūtas vislaimīgākajam, jo esma ir vairāk tiešas uzraudzības pienākumu, plašāka pieeja un spēcīgām intervences tiesībām. Tā vismaz ir paredzēts. Un jūs noteikti zināt, ka man ļoti svarīgi liekas e, regulējuma noteikšana pa sektoriem, nodalot banku jomas, tirgu un apdrošināšanas e, sektors un to regulējošu un uzraudzīšanu. Tāpēc šobrīd komisijas priekšlikumā ir jūsuprāt kādi riski, kas varētu traucēt šādu sektorālu skatījumu? Un otrs jautājums. Man ļoti svarīgi ir runāt par samērīgumu. Komisijas priešlikums, manuprāt, nav pietiekam tālējošs tiek runāts par konsultāciju nepieciešamību ar vadlīniju palīdzību. Kā jūsuprāt varētu izdarīt vairāk, lai nodrošinātu lielāku samērīgumu aģentūru darbā? Paldies! Thank you. Paldies! Kurš no jums vēlētos iesākt? Paldies par uzdoto jautājumu Baltskungs. Runājot par uzraudzības pienākumiem BBA, mēs, protams, um, esam citā situācijā, jo mēs runājam par Banku Savienību, kur mēs īstenojam uzraudzības pienākumus, tāpēc ir dabiski, ka kapitāla savienībai nepieciešama uh, līdzīga centralizācija atbildībām. Un es nesaskatu nekādu pretrunu starp eh, abiem aspektiem. Mēs jau kādu laiku runājam par šo jautājumu. Ir bijuši uzraudzības pienākumu uzdot EBA, kas at, par pārvaldību runājot ir eh, sarežģītāk īstenojami, piemēram, stres testi vai uh, mediācijas gadījumi vai citi, un, manuprāt, komisijas priekšlikums paredz pārvaldības un lēmumu pieņemšanas schēmu, kas palīdzētu mums šos pienākumus īstenot labāk. Atklāti sakot, es savu eh, pārvaldība ir eh, balstīta uz partneru spiedienu, un šī dinamika nav darbojusies, un tā nav tik spēcīga, kā mēs to būtu vēlējušies. Un varbūt atšķirīga pieeja šeit būtu noderīga. Tālāk par proporcionalitāti runājot. Es zinu, ka šobrīd notiek pārdomas par šo jautājumu. Mēs mē, mēģinam sniegt caudavumu maksimāli un mūsuprāt runājot par atskaitīšanos vai par otro vai trešo pīlāru. Uh, jo aizvien vairāk banku eh, sūdzas par to informācijas apjomu, kas ir jāiesniedz, un mēs domājam, ka mēs varētu eh, papildus strādāt, lai samazinātu šo atbilstības nastu, kas ir uzkrauta un samazinātu sarežģītību. Paldies, paldies, Baltskungs! Mēģināšu runāt par visiem trim punktiem. Pirmkārt, par komisijas priekšlikumu runājot. Pirmkārt, pozitīvi, manuprāt, ir tas, ka ir paturēta visaptvarojoša pieeja biznesa uzraudzībai un apdrošināšana ir ļoti svarīgs aspekts, ņemot vērā uh, to savstarpējo sadarbību un saikni, kas pastāv. Par tālāk par uzraudzību runājot, kā jau sacīja Andrijā, apdrošināšanā mums nav apdrošināšanas savienības, un pildīgi noteikti mēs apsveiktu priekšlikumus piešķirt lielāku mandātu Eiropa uzraudzības konverģencijai. Mēs Eiropā daudz domājam par šo uzraudzības jomu, un jo vairāk mēs redzam, jo vairāk mēs atklājam, kas būtu darāms. Un atklāti sakot, ir nepieciešams spēcīgāks mandāts, kā jau es runāju, tīpaši pārobežu uzņēmēju darbības gadījumos, kad ir atšķirīgas intereses atšķirīgos aspektos, un vienīgā balss, kas aizstāvēs Eiropas um, apdrošināšanas polises turētājs, ir Eiropa. Treškārt, par proporcionalitāti runājot. Jūs zināt, ka eh, šī ir viens no maniem cieniņiem kopš insolvencija divi, mēs strādājam arī daudz regulējumu pusē, un mēs esam eh, rūpīgi sekojuši proporcionalitātei, taču viens elements netiek pietiekami novērtēts, un tā ir uzraudzība. Daudz eh, proporcionalitātes ir jāparedz ne tikai regulatīvajā ietvarā, bet arī tajā, kā šis ietvars tiek uh, īstenots un ir ļoti dažādas pieejas proporcionalitātei no uzraudzības viedokļa. To mēs konstatējam, piemēram, ja mēs runājam par pārvaldības sistēmas pamatfunkcijām un saskatāmies ar atšķirīgām pieejām no dalībvalstu līmeja iestādēm. Tad šeit tas attiecas ne tikai uz regulējumu, bet arī uz uzraudzības ieviešanu, kur mēs varam sasniegt daudz lielāku viendabīgumu. Paldies! Ļoti īsi taču šķiet, ka valsts kungs grib, lai es izsakos par proporcionalitātes jautājumu. Manuprāt, svarīgi ir izmantot to pieredzi un pierādījums, kāda ir mūsu rīcībā, lai mēs varētu uzlabot esošo likumdošanu. Es esmu uh, gandarīts pār to, kad EMIA 2.0 tiek uzlabot, mēs ņemam vērā arī konkrētos faktus, kāda ir esošā nasta mazākiem uzņēmumiem, kā ko darīt, lai to padarīt vieglāk un nedarīt papildus riskus, jo proporcionalitāte ir jāņem vērā, vai ir saprātīgi tādu piemērot mazāk apjomu uzņēmumiem. Un es domāju, ka mēs varam uzlabot esošo likumdošanu, uh, balstoties uz konkrētiem piemēriem un veidot to darboties spējīgu. Vēl viens būtisks aspekts saistāms ir ar datu jautājumiem. Šobrīd tas ir sarežģīts un apgrūtinošs mazajiem uzņēmumiem un ikviena e, virzībā e, būtu nodrīga mazo uzņēmumu interesēs. Pervan Šiveres, paldies, jūs izklāstījāt darba programmu un jūs sagaidāt Eh, daudz jautājumu par komisijas priekšlikumu. Un šajā sakarā vēlētos atgriezties pie pārvaldības jautājuma, jo pilnīgi noteikti tas ir svarīgs jautājums, ņemot vērā jūsu pieredzi. Ik viens no jums ar jūs esošajām pilnvarām, esošajā aģentūra arhitektūrā, kādas ir tās pilnvaras, kuras jums pietrūkst visvairāk, vai jūs uzskatāt, ka komisijas eh, priekšlikums ir iecerēts pareizā virzienā, taiskaitā mediācijas jomā, bet no otras puses jūs šodien runājat ar parlamentu, tas nozīmē, jūs piešķirt šim dialogam nozīmi, un balstoties uz gūto pieredzi šajā jomā un to lomu, kāda parlamentam ir bijusi jūsu iecelšanā amatos jums visiem trim, vai jūs uzskatāt, ka Komisijas priekšlikums ir pietiekams. Man, manuprāt, atbildi ir nē, bet jūs sniegsit savījumu. Gabriel. Jā, yeah. Uh, thank you very much. Paldies uh, Pervanšai Beresai. Pāris punkti par pārvaldību. Jā, jūs skatāt regulatīvos jautājumus un to, kā mēs Ejopā veidojam eh, šos jautājumus. Manuprāt, sistēma darbojas saprātīgi labi, ņemot vērā sošo pārvaldību, kur es saskatu iespēju vairāk attīstības, tas ir runājot par uzraudzību. Uh, Un runājot par pieaugušo mandātu uzraudzībai, mums ir nepieciešams zināms korekcijas pārvaldībā, jo nav iespējams pieņemt atsevišķus lēmumus ar esošajiem noteikumiem, kur pa, e, uzraugu pa, e, padome. Trips gadījumā jūs nevarējāt pieņemt lēmumu, saka jautājumu uzdevēji. Jā, jo šeit bija. Uh, atšķirīgas padomas, bet, manuprāt, tā bija vienīgā situācija. Bet kopumā, manuprāt, būtu vajadzīgas zināmas korekcijas ir tīpaši uzraudzības jautājumiem tālāk par mediāciju. Un šeit es pieminētu arī savienības noteikumu pārkāpšanu. Labs piemērs mediācijas eh, mediācijai mums netrūkst par not, likuma pārkāp, ievērošanu runājot par to ir grūti runāt no uzraudzības puses. Mums ir vajadzīgi citi elementi mūsu mandātos, lai mēs varētu pieņemt spēcīgākus lēmumus no Eiropas puses tā vietā, lai mēs tikai paustu ticību, ka um, visi jautājumi tiks sakārtoti. Well, I mean, if I maybe uh, adding on uh, with some example. Ar dažiem piemēriem par mediāciju. Beres kundzi, jūs uh, pilnīgi pareizi to pieminējāt, un tas ir būtisks jautājums, un šajā gadījumā mums ir vairāk piemēru, kur mēs uzzinājām par uh, konfliktējošiem uzskatiem starp vietējām un mūsu iestādēm, bet tad mēs Eh, parasti eh, varējām vienoties eh, lēmumu ziņā. Saskaroties ar šādu situāciju, mēs praktiski neko nevaram darīt. Komisijas priekšlikums ir visai ambiciozs, jo visos koplēmumu gadījumos tiktu paredzēta obligāta mediācija tad, ja nav vienošanās un nevis atsevišķi lēmumi. Mums tas nozīmē visi lēmumi par otro pilāru, kapitāla likviditāti e, un tā tālāk. Šeit ir ievērojams pārmaiņas paredzēmas. Ja jūs man jautājat pār priekšlikumu adekvātumu, tad es būtu varbūt tos formulējis savādāk, taču šobrīd esmu apmierināts ar to, ko es redzu tīpaši redzot to, ka pārvaldība darbojas saprātīgi labi, bet ir funkcijas atsevišķos gadījumos, kas ir bijušas mazāk efektīvas. Jūs neviens neatbildējāt uz Eiropas, jautājumu par Eiropas parlamentu. Vai jūs esat apmierināti ar to veidu, kā komisijas priekšlikumā tiek definēta parlamentu loma? Es izteikšos par jautājumu pirmo daļu par pārvaldību uzraudzības iestādēm un arī tam pieskārās abi kolēģi par vienoto noteikumu grāmatu šī pārvaldība ir darbojusies samērā labi, tas ir atspoguļots priekšlikumā, un es domāju, ka tur, kur mēs vēlamies virzīties uz vairāk pilnvarām un papildus resursiem, esma sakarā, piemēram, tas attiec uz tiešo uzraudzību un uzraudzības konverģents. Tur mums ir nepieciešams vairāk pilnvaru, mums ir arī jādomā par pārvaldību. Tāpat es domāju, ka pašreizējais modelis darbojas samērā labi. Un, manuprāt, tas darbojas tandēmā ar palielinātajām eh, pilnvarām. Zināmā mērā būtu žēl, ja rezultāts pārskatam nomainītu pārvaldību, bet nevis pilnvars, jo pamatā tas varētu negatīvi ietekmēt organizācijas stabilitāti. No vienas puses varētu uzskatīt kā sistēmas stiprināšanu. Mēs saprotam, ka tas pastiprina vienu organizācijas līmeni. Savukārt šajā gadījumā lēmumu pieņemtu priekšsēdētāji. Un šeit ir runa par resursiem un mainīt paralēli pārvaldību. Eh, Beres kundze, es eh, neizpratu jautājumu, es izteikšos īsi. Es uzskatu, ka ieceļot priekšsēdētājs Eiropas liemē iestā, eh, uzraudzības iestādēm parlamentam bija vienkārši fundamentālom. Es, kā jau norādīju, tas palielina leģitimitāti, atbildību un šī loma ir tik tiešām būtiska. Keija Svinbarna. Paldies. Eh, katram pa vienam jautājumam, lai būtu vienlīdzība, izmantojuši sev atvēlēto laiku. EBA. Miedarbība starp jums un SSM. Būtu interesanti paskatīties, kā jūs prāt tas eh, darbojas, tas strādā, ņemot vērā to, ka parlamentam šeit bija tik būtiska loma abi institūcija izveide. Jo sevišķi jūs varētu pieskarties lūkādiem jautājumam. Sliktie kredīti, non-performing loans, vai šeit jūsu uh, starpība ir pietiekami laba un ko šeit varētu uzlabot? Benedīni kungs, mums ir zināmas problēmas ar 18. gada februāra termiņu. Uh, tad uh, šī jauna apdrošināšanas direktīva, ko jūs pieminējāt savos komentāros, parlaments to respektīvi jūsu regulatīvos tehniskos standārts daļietos tiesību aktos nav vēl apstiprinājis, tad cik reālistiski ir sagaidīt, ka mēs šajos termiņos iekļausimies? Un kā nākamā gada februārī ši, šis tiesību akts tiešām tiks īstenots? Un kā es informēju partnerus par tehnisko darbu, kas eh, turpinās ņemot vērā tiešām šo ļoti to ieviešanas termiņu. Un esmām, nu, Mājārkungs, nu, tā nu, arī man jūs jāpārcā par Mifīd divi. MIFID 2 īstenošanas termiņš ir pavisam drīz, vai janvāra sākums. Nu, tādēļ pavaicāšu jums lūko. Kāds tad ir jūsu jaunās datu bāzes eh, IT sistēmas status? Tā saucās FERC, un, un vai šī sistēma tad mm, strādā, nestrādā? Un arī tuvoties šim janvāra termiņam, nozars pārstāvi, kā arī uh, preses pārstāvis, pēc tās kā presa, e, daudz spekulē par nu, šiem īstenošanas jautājumiem, tuvoties termiņiem. Un, piemēram, šis efekts e, maržas, piemēram, gūsties nevēlāku rezonanci, tāpat arī SAI režīms attiecībā uz e, kapitāla tirgiem, nu, tā ir liela tāda šomešanās ievērot, ievērojama. Sevišķi pot, potenciālam tam visam nokļūt varbūt neoficiālajā tirgu, tā teikt. Kā jūs eh, uz to reaģējat? Es strādāju ar komisiju kopā. Vai reakcija no komisijas ir bijusi adekvāta, lai eh, šīs eh, bažas kliedētu? Paldies! Very good question you have. <laughs> well, thank you very much. Paldies par uzdoto jautājumu. Vispārīgi runājot, mēs attiecībās ar SSM redzam, un tas ir skaidrs, ka esam strādājuši ar priekšstatu, ka SSM ir tāda pat uzraudzības iestāde kā citas, bet e, it īpaši pēc e, Brexit e, tā būs eh, uzraugošā iestāde 89% banku eh, aktīviem Eiropas Savienībā, un šeit mums uzdevums nav viegls vairākiem aslu dēļ, ja vēlties var pastāstīt par tiem sīkāk. Tālāk par nākošo jautājumu daļu mēs strādājam ciešā sada, eh, sadarbībā un domājam šo jautājumu sakārtot. SSM sāka ar Eh, korekcijām no lejas uz augšu, un viņi balstījās uz nacionālu līmeņu pieredzi, un tālāk veidoja vadlīnijas, kā stiprināt uzraudzības spiedienu uz bankām, lai samazinātu MPL. Mēs koncentrējamies vairāk uz mārketinga efektivitātu un sekundāro tirgu veidošanu priekšnieku par datu izplatīšanu, caurskatāmību un tā tālāk. Kopumā es varētu teikt, ka mums ir šobrīd mandāti no padomas izstrādāt vadlīnijas MPL ziņā un nereti balstoties uz jau SSM sagatavotajām vadlīnijām. Vispārīgi runājot būtu uh, laba pieeja veidot to no augšas uz leju, bet dažkārt virziens ir pretējs. Man ir arī Es ar sapratni izturos par uh, pret SSM darbu, jo viņam vērā to, kā lietas notiek viņu jurisdikcijās, un viņiem jāveido kopīgi kriteriju rezultātu sasniegšanai. Mēs mēģinam uh, sadarboties eh, maksimāli ar nosacījumu, ka mērķis par MPL tiek sasniegt. Šoreiz izskatās priekšredā piebildi, ka viņi negaida jūsu vadīnijas. Paldies par uzdoto jautājumu un it īpaši par ieviešanu runājot. Šis ir ļoti svarīgs dosjē, un mēs darīsim visu, lai varētu pabeigt darbu saulaicīgi. Mēs esam ekstensīvā veidā sadarbojušies ar tirgus dalībniekiem, gan konsultāciju, gan neformālu eh, sanāksmi organizēšanā, un es domāju, ka šajā aspektā mēs esam strādājuši pietiekami labi, lai vislabākajā veidā varētu uzklausīt tirgus dalībnieku. Es domāju, ka šeit nekādu pārsteigumu nebūs no tirgus puses. Tālāk par šādu izmaiņu ieviešanu režīmā. Tā šeit vienmēr ir jādomā par informācijas tehnoloģiju un operatīvajām kapacitātēm, lai to visu paveiktu termiņos Un šī jomā mums vēl ir jāizprot, vai visi tirgi Eiropā būs spējīgi eh, to ieviest uz 28. februāri. Mēs esam dzirdējuši un saņēmuši signālus, eh, kur šobrīd nav savstarpēji apstiprinoši, taču eh, par direktīvām runājot, mums vajadzētu paredzēt vairāk laika starp starp uh, brīdi, kad ir pabeigts regulējošais materiāls un uh, periodu, kas tiek atvēlēts ieviešanai. Tas arī būtu tīri operatīvi, uh, vieglāk īstenojami. Paldies par uzdotajiem jautājumiem un iesākumā informēšu jūs par FERC, tas ir mūsu birojā izstrādāts akronīms, tas ir IT projekts, kas attiecas uz nacionālu pienākumu, kas tika deleģēts no lejas uz augšu uz ESMA, kur atsevišķas datu atbildības tiek piešķirtas tiešā veidā ESMA, tādā veidā stiprinot mūsu projektu. Vienlaicīgi mums ir jāpanāk, lai tas darbojas. Un lai tiktu sasniegti rezultāti nākošā gada janvārī. Šis projekts ir saistīts ar vairāk nekā 300 tirzniecības vietām Eiropā. Pirmais etaps datubāzes izveidošana tika pabeigta šī gada jūlijā, un mēs sākam datus uzkrāt no nākošā gada janvāra un pēc tam visā 18. gada garumā mēs veiksim nepieciešamās kalkulācijas. Eh, tāpat 18. Eh, gada janvārī sāksies darbs pie tā. Mēs esam publicējuši atsevišķus eh, provizorus aprēķinus tie būs vispublicēti līdz gada beigām. Un es paļaujos uz to, ka pērts tiks ieviests tāpat arī. Mēs esam lielā mērā atkarīgi no datu kvalitātes, kas ir iegūtas tirzniecības vietās un pasākumos. Tāpat mums ir nepieciešama sadarbība ar viņiem, lai nodrošinātu to, ka dati un aplēses ir kvalitatīvi. Tad šobrīd mēs paļaujamies, ka esam uz īstā ceļa. Par SAR režīmu runājot, tas piedāvā vismazāko caurskatāmību. Mums ir jāpanāk tas, lai SAR režīms netiktu izmantots kā apiešanas veids MIFID mērķiem. Mums jau ir trīs darbības kopā ar ekonomiku esam kopā ar Markusu Ferberu samazinājuši vairākus riskus. Tas tika paveikts ar deleģēto aktu no komisijas, kur es ar er, tiktu saistīti viens ar otru, un nesen mēs sagatavojām jautājumu un atbilžu lapu. Is that they need to publish their post-trading lai varētu publicēt pēc tirzniecības informāciju un treškārt mēs drīzumā lemsim par akcīzes režīmu piemērošanu. Paldies, Filips Lambērs. Paldies. Iesākumā trīs jautājumi, kas ir paredzēti visiem trim un pēc tam Enrīkungam. Pirmais par Brexit. Vai jūs uzskatāt, ka jums ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu uzraudzību tam, ko dara eh, apvienotā karalisti, jo likumdošanas var šķirties pēc izstāšanās, bet kādas ir jūsu uzraudzības misijas vai jūs uzskatāt, ka jums ir pietiekami resursi? Otrkārt, vēl aizvien par resursiem runājot. Vai jūs esat mierā ar jauno finansēšanas režīmu, ko piedāva komisija? Un uzraudzības nodavām šeit es runāju gan, lai novērstu iespējams interešu konfliktus, gan pie, nodrošinātu pietiekamību. Treškārt, turpinot, pervanšas jautā to par pārvaldību. Mēs redzam, ka RTS ir iestrēguši un mēs redzam, kā pastāv risks pieaugt atsevišķiem hipotekārajiem, hipotekārām procentlikmēm. Vai jūs uzskatāt, ka varēs lēmums pieņemt vieglāk? Mēs vienmēr esam bijuši par to, ka priekšsēdētājiem ir jāpiešķir īpašs pilnvars. Un tagad, Enrija kungs, jums ir sarežģīts uzdevums, protams, visiem trim jums tāds ir, bet jūs šobrīd uh, strādājat apvienotie karalistē, jūs noteikti zināt, kādas debates notiek. Un Džons Fikers, britu pilsonis, skaidri ir paudis to, ka ir nepieciešams padarīt regulējumu vienkāršāku. Varbūt jums ir savs viedoklis, vai to vajadzētu atbalstīt? vai arī mūsu bankām ir jākļūst eh, pretot izturī, izturības spējīgākām. Vispirms vārds esmu. So, uh, I, I think I will be uh, quite short on the Varu atbildēt pavisam īsi, sākot ar resursu jautājumu. Jau sākuma uzrunā norādīja, ka daži elementi, piemēram, par MIFID 2, bija pakāpeniski jāpiemēro. Būtu bijis ideāli, ja būtu uzreiz pieejami resursi tam. Brexit ne tikai pēc apvienotās karalists izstāšanās mums nepieciešama būs vairāk resursu, bet jau tagad, gatavojoties tam, tas aizņem ievērojumu laiku. Ja vēlaties uzticamu izvērtējumu riskiem, kas šobrīd ir aktuālis saistībā tieši ar stabilitāti, tam vajag pienācīgs resurss. Mums ir e, jāmaina prioritātes mūsu aģentūras darbā, lai varētu izvērtēt Brexit ietekmi, bet mēs jau esam norādījuši, kuru daļu no darba pienākumiem nevarēsim izpildīt, jo pietrūkst resursi. Man jāsaka atklāti ir arī tiesiskie pienākumi, dažas datu bāžu datubāzu pienākumus mēs vienkārši nespēsim izpildīt, kaut arī tie nāk no likumdevējiem, jo mums nepietiek resursu. Jāsaka, ka komisijas priekšlikums šajā ziņā ir labs, pozitīvs solis uz priekšu. Es pozitīvi vērtēju tur minētos skaitļus un kopējo progresu. Saistībā ar Brexit un ekvivalents. Jau šobrīd tie resursi, kas mums ir pieejami, lai uzraudzītu regulatoro ietvaru, mums jau ir jāizvērta ekvivalents lēmumu. Ja daļa no Brexit būs uh, saistīta ar problēmām, no, kas izriet uh, tieši no Brexit, tad uh, tas radīs papildus slodzi. Līdz šim gan ekvivalents jomā mēs vienmēr esam likuši uzsvaru uz uh, regulējuma tālāko attīstību. Uzskatu, ka mums ir jāpāriet uz regulējuma īstenošanas uzraudzīšanu, jo tur ir atšķirības, tā kā tas mums ir Eiropā arī uzraudzības konverģences pasākumos. Mums mandāts ir jāpalielina saistībā uz ekvivalences uh, izvērtēšanas darbu, tā, lai izvērtētu, kā notiek e, uzraudzības darbs, jo tur ir lielākas atšķirības, un atklāt sakot, tam mums nav resursu. Un arī komisijas priekšlikumā vismaz attiecībā uz mums minēta resursi nav pietiekami, lai varētu veikt īstenošanas uzraudzību. Kas attiecas uz finansējumu, mēs, protams, atzinīgi vērtējam maiņu virzienā uz e, no nozars iekasētos maksas izmantošanu mūsu finansējumam būtu absolūti nepieciešams nodrošināt, lai lēmumu pieņemšanas procesā saistībā ar iekasētajām maksām, lai mēs joprojām būtu Eiropā, tā budžeta iestāde, padome un parlaments respektīvi pieņems lēmumus, bet to ir jāsasaista ar neatkarību, tā kā tas šobrīd ir komisijas priešlikumā. Uh, Tur nav paredzēta iejaukšanās jau kādā veidā saistībā ar lēmumu pieņemšanu, kas tiek pieņemta iestāžu līmenī, un darba programmu, kas ir iestādēm. Tas ir jāsaglabā, jo tas ir ļoti nepieciešams, lai tas darbotos abos virzienos saistībā ar finansējumu attīstību. Ir ļoti svarīgi saglabāt šo neatkarīgumu. man šeit nav ko papildināt. Ekvivalences uzraudzīšana ir pasākums, kas prasa daudz resursu, un ja tas mums ir jādara, tas, protams, atstās ietekmi uz pieejamiem resursiem. Par interešu konfliktu es nedomāju, ka ir daudz e, nozares e, finansētu uzraudzības iestāžu, to ir iespējams norobežot. Par RTS un pārvaldību, kas ir iesprūduši mūsu, uz mūsu galda komisija, ja mēs RTS nesagatavosim līdz eh, termiņam, tad eh, komisija var virzīties tālāk, tas joprojām ir iespējams. Ja jūs vēlaties izšķirošo balsi piešķirt priekšsarētāji, man, protams, tad būs eh, interešu konflikts pašam. Bet es piekrītu arī man gribētos vairāk Eiropas eh, līmeņa eh, lēmumu pieņemšanu standartu noteikšanā. Šobrīd mums turpinās debats par kapitālu banku sektorā, vai, vai prasības ir atbilstošas. No nu, viens puses nozars sūdzās, ka prasības ir par augstu, kā tas apgrūtina ekonomikas finansēšanu tā tālāk. No otras puses ir zinātnieki, kas saka, ka šis procents ir par zemu un procentam e, kapitāla līmenim būtu jābūt daudz augstākam. Līdz ar to mums ir e, kapitāla prasības, kas ir diezgan augstas, bet izpildāmas. Un tad ir cita veida kapitāls, tā mēs to varētu nosaukt. Tātad parādi instrumenti, kas var tikt konvertēti kapitālā, ja nepieciešams. Mēs varam strādāt ar šo mehānismu, un tad es teiktu, ka mēs esam kapitāla ziņā pietiekam stabili. Ja mēs redzēsim, ka piemērojot konvertāciju un šo instrumentu izmantošana lietas nestrādā, nu tāds nozīmēs, ka kapitāla līmenis nav pietiekami augsts. Un nu, tāds ir mans viedoklis. Marko Vallī tālāk. Paldies! Vēlētos atgriezties pie sliktiem kredītiem. Tas, kas tika nedēļas sākumā publicēts SSM, tika norādīts, ka EBA ir saņēmusi skaidru mandātu vadlīnu izstrādē no padomus, un mans kolēģis jau to pieminēja pirms brīža. Vai šis mandāts ir publicēt EBA konstatējumus nākamā gada vasarā? Kas bija tie iemesli, kas lika SSM tā rīkoties? Tas izraisīja paniku tirgos. Līdz ar to šobrīd ir ļoti daudz jautājumu saistībā ar faktisko motivāciju, Varbūt tie, kas pārvalda slikto kredītu tirgus, gribētu ātri tikt galā ar šiem kredītiem, bet nu, tur tad būs e, daudzi, kas labi nopelnīs šo pasākumu rēķina. Mēs zinām, ka ir trīs, četras e, būtiskākās um, puses, kas uh, strādā tieši uz sliktiem kredītiem, jūs varētu precizēt situāciju, jo savādāk var tikt sagrauts slikto kredītu tirgus. Pagātnē simtiem miljonu eiro ir ieguldīti, lai sakārtotu banku sektoru un sliktos kredītus, bet Itālija atpaliek šajā jomā. Manuprāt, tādējā tiek kropļot konkurence. Tas noved pie izteikti kropļotas konkurences, un, manuprāt, Eiropas komisijai būtu jāsaka savs vārds šajā jautājumā. Mums ir nepieciešams arī saprast, vai mēs neveicam kropļojumus radīšanu ļoti būtiskā tirgu. Tas atstāja ietekmi uz visu ekonomiku gal galā. Par otro līmeni un trešo līmeni, e, par šiem aktīviem vai nākotnes stresa testos būs specifiski pasākumi šādu aktīvu izvērtēšanai Eiropas banku sistēmā. Jo mēs zinām, ka no dažu tirgus analītiķu viedokļa tas līdz šim nav pienācīgi ņemts vērā. Vēlētos noskaidrot, vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs plānojat. Vai būs kāds speciāls norādes saistībā tieši ar šiem instrumentiem. Paldies, Valikungs. Ļaujiet man vēlreiz izskaidrot, kā darbojas miedarbības starp SSM un mūsu vadlīnijām. SSM ir paveikuši ļoti labu darbu un daudzi to ir slavējuši, sniedzot norādījums bankām, kā labāk pārvil, pārvaldīt aktīvā veidā portfeļu sa sliktiem kredītiem. Šanan Doeti, īrijas centrālas bankas priekšsēdētāja, vadīja šo grupu tas saņēma daudz atbalsta uzraudzības e, iestāžu vidū. Arī padome, diskutējot par šiem jautājumiem, ierosināja, ka mēs varētu strādāt pamatojot uz šīm vadlīnijām, kas šobrīd aprobežojas ar būtiskākajām iestādēm SSM atbildības jomā un ierosina papildināt, e, paplašināt šo aptvērumu būs viss Banka Savienība. Līdz ar to mūsu vadlīnijas balstās uz tā darba, kuru SSM jau ir paveicis, un mēs paplašinam to uz visu Banku Savienību. Un mēs esam uzsākuši darbu šajā jomā, un kā padome to ir prasījusi, mēs plānojam pabeigt šo darbu 2018. gadā. SSM šobrīd ir izstrādājuši pielikumu šīm vadlīnijām. Šis pielikums koncentrējas tikai uz jaunu plūsmu ar sliktajiem kredītiem, nevis ar uzkrātajiem sliktajiem kredītiem. Un mērķis ir izvairīties no tā, lai būtu pārmērīgs uzkrājums ar eh, sliktajiem kredītiem, eh, kas ievelkas līdz nākamajai krīzei. Protams, ka nepieciešams apspriest šo jautājumu arī ar SSM, kā iestrādāt šo darbu mūsu vadlīnijās. Principā viedoklis nav nepareizs, bet, protams, jums ir taisnība, sakot, ka mums ir jāpaskatās, kā tas tiek īstenots praksē. Tomēr, ņemot vērā, kāda ir situācija ASV tirgu, kur parasti slavē ļoti veiksmīgu darbu ar sliktiem kredītiem, ņemot vērā grāmatvedības standarts un e FCC vadlīnijas, eh, kur pēc sešiem mēnešiem sliktie kredīti tiek norakstīti līdz eh, tirgus vērtībai. Par otrā un trešā līmeņa aktīviem, jā, mēs nākamajā stresa testā ņemsim to vērā. Mēs pabeigsim oktobra beigās eh, darbu pie metodikas un publicēsim to, kas būs daļa no mūsu vadlīnijām. Mēs atgādinām, ka stresa tests nav vērtēšanas instruments. Mēs ne, neveicam vērtības noteikšanu. Mēs esam redzējuši arī pagātnē, ja vērtēšana ir nepareiza, tad arī gala rezultāts būs nepareizs. Uzraugiem ir jāveic vērtēšana, bet stresa tests to noteikti ņems vērā. Gabriels Mato. Nē, es atvainojos, man nav kungs. You're not forced to take the floor. Okay. Nē, jums nav obligāti jāizsakās. Tad Gabriels Mato. Paldies, priekšsēdētājs. Sveicu visus trīs klātesošos un apsveicu par uzsākto darbu. Pirmais jautājums ir paredzēts Enriekungam. Vai jūs piekritīsiet, ka efektīvs režīms ekvivalencē trešajām valstīm, piešķir stabilitāti un drošību Eiropas bankām, kuras darbojas ārpus Eiropas Savienībai, un tas būtu nozīmīgi iespēja, lai uzlabotu režīmu, kas jau tagad ietekmē Eiropas bankas. Gan komisija, gan EBA pasvītrojam resursu jautājumu, kā arī to, ka būtiski ir turpina strādāt, lai stiprinātu ekvivalents procesu trešajām valstīm. Mans jautājums ir kādi ir plāni un termiņi, lai risinātu šo jautājumu esošajā atzīšanas procesā ar trešiem balstīm un ņemot vērā atšķirību uz ietekmi, kādā ir banka ar daudzkārtējām piekļuvas vietām, kāds būtu risinājums, lai garantētu ilgtspējību, tīri praktiski runājot dažādiem modeļiem, modeļiem gan ar vienu, gan ar. Uh, daudzskaitlīgiem ieejas punktiem. Un visbeidzot, Eiropa ir intensificējusi darbu attiecībā uz pāraudzību brīvā pakalpojuma sniegšanā apdrošināšanas firmām ko, zināmās uh, valstīs. Cik, uh, kāds ir šo operāciju apjoms un kāda ir kritērija, lai stiprinātu šīs aktivitātes. No otras puses, tāpat pastāv dažādas operācijas brīvā pakalpojuma sniegšanā, kas notiek un ko veic e, uzņēmumi, kas nedarbojas savā valstī, kas ir izveidotas ar vienīgo nolūku darboties citās valstīs. Vai Eiropa apzinās šo situāciju un kāds ir jūsu novērtējums? Paldies! Please. Thank you very much. Jā, paldies. Par ekvivalents, protams, mēs jau strādājam pie tā. Jūs pareizi sakat, ka mēs atpaliekam. Es bieži saņemu vēstules no pārvaldniekiem, uzraudzības iestāžu vadītājiem, lūdzot mūs pātrināt savu darbu ekvivalentu atzīšanai viņu jurisdikcijās, jo tas ir svarīgi. Uh, Eh, lai šīs eh, bankas varētu darboties attiecīgajās valstīs. Tas ir svarīgi viņu ekonomiskai finansēšanai. Kā jūs pareizi norādāt, tas ir resursu jautājums. Mums ir viens cilvēks, kurš to darīja, viņš ir eh, aizgājis no mums, un mēs gada laikā neesam varējuši atrast viņam aizvietotāju, un tāda ir realitāte. Šobrīd mums notiek re rekrutēšanas procedūra esmu, esmu uzsākuši pagājuši piekdienu divus jaunus ekvivalents atzīšanas eh, procesus, esam atsākuši darbu. Es zinu, ka mums jārīkojas ātri, jo ekvivalence trešām valstīm eh, atzīšana, respektīvi, ir jāpabeidz līdz nākamā gada beigām. Lai izvairītos no tā, ka parādi tajās valstīs eh, tam tiek piemērots kapitāla prasību augstāks līmenis. Es teiktu, ka kopumā mēs kā uzraugi un uh, arī iestāde, kas atbildīga par noregulējumu, mums ir jāizvērtē pārobežu sadarbība, mums ir jābūt noregulējumu plāniem, lai nodrošinātu, ka visas iestādes ir gatavas rīkoties, uh, neatkarīgi no tā, kādu modeli bankas e, izvēlas krīzes e, situācijā. Um, well, one, one fundamental point. Uh... Paldies par uzdoto jautājumu, runājot par atskaitīšanās prasībām, kādas pastāv šobrīd Eiropā, ir vairāk nekā 3000 vienības, kas Eh, nosūta informāciju nacionālajiem eh, iestādēm, kuras pārsūta mums. Tas eh, parāda to, kā šī informācija plūst pa Eiropu, un tas ir labāk pārobežu darbībai ikvienam uzra raudzītājiem bija jāsniedz informācija par e, uzņēmumiem, kas e, nodarbojas ar šo darbību. Lielākoties tas nenotiek. Šobrīd tas ir centralizētāk. Mēs nosūtām nacionālajiem lēmēju iestādēm informāciju par to, cik daudz uzņēmumu darbojas uzņemšanas valstī. Un ar mūsu pieaugošo apjomu uzraudzības ziņā sekojot tam, kas notiek, uh, mēs redzējām pār robežu situācijas, kur maksāt nespējas reizēm iestājas. Tāpēc ļoti svarīgi, kā jau es to norādīju savos ievadvārdos, ir apzināties šos gadījumus pirms iestājas maksāt nespēja. Citiem vārdiem sakot, mums ir koordinējošas uzraudzības loma, bet mēs nevaram apzināt situāciju pirms ir par vēlu. Mums ir šis elements jāiestrādā mūsu noteikumos, ka kad nacionālajām lēmēju iestādēm mums ir jāsniedz informācija gadījumos, kad pārobežu uzņēmē darbībā kaut kas notiek nepareizi. Vēl viens jautājums, kas nav optimāls iekšējā tirgu, ir tas, ka pastāv atšķirīgi spējas eh, prasībām, kad viena persona uh, tiek pieņemta apdrošināšanai vienā valstī un netiek pieņemta citā savā izcelsmes valstī, un tas rada daudz uh, nekonsekvenču un savādus uzņēm biznesa modeļus, par kuriem jūs runājat. Šobrīd mēs esam labāk informāti, bet mums ir jābūt, mums ir vajadzīgs labāks mandāts, nodrošinot to, ka ir kāda Eiropas lēmēji iestādi, kas seko polišturētājiem, it īpaši šajā pārobežu biznesā. Paldies, un manas bū, man būs divi jautājumi. Viens Senriekungam un otrs esma priekšsādētājiem. Jūs runājat pār MPL jautājumu. Uh, kur es saskatu divas atšķirīgas problēmas. Viena ir vairāk juridiska un metodiska, var piekrist to, ka viss eh, tiešākais veids būtu leģislatīvās vadlīnijas, šķiet, ka šoreiz tā tas nebūs, un mēs kā līdz likumdevējs mums ir jāseko un jāpārbauda juridiskais pamats, eh, kas, manuprāt, eh, ir mm, lielā mērā apstrīdams bet eh, tas nebija tas jautājums, ko es gribēju uzdot. Mums ir jāpatur eh, ar jāņem vērā mūsu līdz likumdevēja loma. Taču Ekofins uh, lūdza novērst trūkums jaunā NPS. Tika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 tie, kuri nevēlas eh, pārtraukt slikto eh, kredītu tirgu. Vai varētu tuvināt tirgus vērtību tuvāk reālajai ekonomikai? That, uh, uh, uh, vai šo jautājumu vajadzētu risināt citā veidā? Un jāpārdomā par citu citiem risinājumiem, lai neradītu vairāk problēmu. Otrais īsais jautājums pār jauniem uzdevumiem, kāda parāds es vai CCP sakarā. Es eh, pētu šobrīd priekšlikumu, un mums ir direktora padoma, un arī sesija, it kā divi uh, divas vadošās struktūras, mums ir vairākas, eh, vairākas organizācijas, un kā jūs redzat sadarbību, mums ir vispārīgi ģenerālā padome, ko eh, mums ir esnā vadītājs un tālāk sesijas vadītājs. Eh, un tad ir saistošā ECB loma Šī pieeja man šķiet nedaudz sarežģīta, varbūt es kļūdos, es to ir tikai pirmo reizi iepazīstos ar šo tekstu, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Roberto, um... Paldies, Roberto, par jautājumu. Tas man ļauj atbildēt uz daļu no jautājumu, kur Valīkungs uzdeva. Uzkrājumi un jauno, jaunā plūsma ar sliktiem kredītiem. Uh, Lai izvairītos no tā, ka uzkrājas sliktie kredīti, kas noved pie jaunas krīzes, ir nepieciešams, lai jaunie aizdevumi, kas nonāk eh, statusā, kad vairs netiek pildītas eh, saistības, ir nepieciešams, protams, eh, risināt šo jautājumu. Šis uzkrājums mums joprojām ir uzkrājums ar sliktiem kredītiem, kas, kuram tiek noteiktas cenas, vērtēti, viņi tiek. Mūsu rekomendācija uzraugiem ir bijuši iz, bij, saistīts ar to, ka ir jāizdara lielāks spiediens uz bankām šajā jautājumā. Bet tikko tas notiek, ir puš un pull elementi, lai bankas e, aktīvāk risinātu šos jautājumus. Tāpēc esam sagatavojuši priešlikums izveidot aktīvu pārvaldības kompānijas vai izstrādāt labāku sekundāro e, tirgu, kas darbotos efektīvāk. Kā jau es sacīju, tirgu sliktajiem kredītiem šobrīd ir ar kādiem 12, 13 lielākajiem spēlētājiem, kuri dominē tirgu Līdz ar to jaunu investoru piesaistīšana, labāks informācijas sniegšana, izmantojot platformas vai aktīvu pārvaldības kompānijas, kas ļautu apvienot resursus, palīdzētu mums nonākt pie labāka risinājuma. Uzraudzības spiediena palielināšana ir jāsamēro ar tirgus spēju absorbēt šādas, šādas aktīvas ar trūkumiem. ECB noteikti pielikums, kur tiek runāts par automātisku priekšlikumu pagarināšanu, attiecināšanu uz plūsmām, šo kredītu plūsmām. Mums ir jānodrošinā, kā tiek strādāts pie EMC arī un pie caurskatāmības eh, sekundārajā tirgū kas varētu ļaut bankām atbrīvoties no šiem aktīviem. Par Emir divi priekšlikumu. Sākšu ar to, ka es atbalstu komisijas priekšlikumu tādā ziņā, ka man e, simpatizē izvēlētais virziens. Infrastruktūra ir tieši tā joma, kur ir iespējams gūt ieguvumus no uzraudzības ES līmenī, izvairoties no fragmentācijas, kompetences e, uzkrāšanu. Ir svarīgi arī apzināties, ka pēc apvienotās karalists izstāšanās no Eiropas Savienība CCP skaits būs e, kaut kur starp 10 un 15, kurus tad uzraudzīs dažādi nacionālai regulātori. Uh, tāds birokrātisks pamatojuma argumenti e, ir par labu centrālajai uzraudzībai. Un uzraugu valdes lēmums arī bija atzinīgi izteikties par CCP uzraudzību centralizētu organizēšanu. Tomēr es personīgi uzskatu, ka atsevišķās jomās priešlikums ir diezgan sarežģīts. Uh, Un ir ļoti svarīgi nonākt pie tāda režīma pārvaldībā un lēmumu pieņemšanā, lai tirgus spēlētājiem ir skaidrs, kurš izlēma un vai viņi to dara saulaicīgi. Divi elementi šeit jāizceļ. Pirmais - par virkni lēmumiem. Ne tikai atbalsts no izpildu sesijas ir nepieciešams, bet arī no izdevēja centrālās bankas radot divus apstiprināšanas mehānismus, un kas notiks, ja lēmumi būs atšķirīgi. Tad nekāds risinājums vai mediācija nav paredzēta. Tas būtu jārisina. Viens uh, variants varētu būt konsultācija mehānisms, otrs eh, izdevēji centrāla bankai varētu dot balstiesības eh, izpildes sesijā, bet es nedomāju, ka tas ir labi divām paralēlām sesijām ļaut pieņemt lēmumu. Un otrs elements ir kombinācija starp izpildu sesiju un uzraugu padomi. Tur ir vairākas bažas. Pirmkārt, tas, kā priekšlikums ir strukturēts, izpildu sesijai ir atšķirīga stratēģija, atšķirīga ārējā pārstāvniecība un pamatā tikt izmantoti resursi no ESMA bet uh, organizācijas augšpusē nebūtu kopīgas struktūras. Tas rada, rada riskus ar lēmumu pieņemšanas konsekvenci, jo sesija tad pieņems lēmums par instrukciju noteikšanu uh, Eh, nacionālajiem uzraugiem, bet eh, valde būs atbildīga par stresa testiem, eh, jautājumiem, atbildēm, vadlīnijām un tā tālāk. Līdz ar to pastāv risks par saistībā ar nekonsekvenci lēmumu pieņemšanā, kas noteikti nepalīdzēs. Manuprāt, mums vajadzētu tuvināt šīs iestādes, cik vien iespējams, šīs struktūras. ESA pārskatīšanas procesā es vēlētos lielāku pārklāšanos starp izpildu sesiju un izpildu e, valdi. Ir nepieciešams mums vairāk kopsaucējus rast, kopīgi mērķi, nodrošināt to, ka šīs iestādes konsekventi pieņem lēmumus. Thank you. We will try to ensure consistency because we have also two different Nu jā, konsekvences nepieciešama galvā, un nu, tie ir, ir atsevišķi leģislatīvi procesi, kas to visu vēl vairāk sarežģīja. Nu, tagad vārds uh, eh, referentai Danutu Lūdzu. Paldies, um, Roberto, jūs patiesībā jau atbildējāt uz manu jautājumu, kas man bija padomā. Tiešām jādara viss iespējamais, lai lēmumu pieņemšanas process būtu konsekvents. Tas taču ir ārkārtīgi kritiski svarīgi. Otrs jautājums um, Hernē kungam par Brexitu sanāksmes, kas mums ir bijušas ar finanšu nozares pārstāvjiem, uh, Nu, tur mēs ālaši dzirdam, ka viņi gatavojas smagā Brexit scenārijam. Nu, jūs arī sacījāt, ka domājot eh, par Brexitu, jāņem vērā iespēja, ka šis process varbūt tiešām ļoti smags. Mēs, protams, nevēl, to nevēlamies, bet tāda iespēja pastāv. Nu, es runāju nozars pārstāvjiem, bet uh, daudz no jautājumiem, kas saistās ar Brexit, būtībā atrodas jūsu rokās. Paldies uh, jūsu veiku, par jūsu veikumu ar vadlīnijām un tā tālāk, bet uh, mans jautājums jums ir. Uh, patiesībā tāds, kas saistās ar to, ka mēs vēlētos, lai Eirozonā nav šīs fiktīvās kompānijas. Brexit rezultātā tas var izvērst pie liela riska, bet jūs zināt, ka iekšējā pārvaldība un riska, pārvald, riska pārvaldība ārkārtīgi svarīga arī Brexit kontekstā, un tādēļ, lūk, arī mans jautājums. Vai eh, MR veic eh, analīzi par eh, šo modeļu iespējamo darbību Brexit kontekstā? Nu, varbūt tā ir viltus trauksme, bet gal galā, nu, ja šis, eh, šī modelēšana varētu jums arī palīdzēt post-Brexit eh, procesā. Esam veikuši šādu analītisko darbību. Varbūt tas var būt ne tikai kā īstermiņa risinājums, bet arī tāds, tāds uh, dzīvotspējīgāks uh, modelīts, ja tas tiešām adekvāti darbotos. Paldies, uh, atbildes. Paldies, kā es minēju ievadvārdos. Cerams, ka arī iznāksim klajā ar atzinumu. Un tur arī būs nodaļa par iekšējo pārvaldību, par uh, apkopojumu pirkšanu. Un uh, šie modeļi tiks paspēlēti uh, līdztekus viens otram, jo šajā tā tiešām gūst aizvien lielāku rezonanci arī mūsu kontaktos ar uzņēmējiem. Starptautiskā banku darbība patiesībā balstās arī uz eh, šo tirgus risku analīzi un, un, un, un, un eh, šo mehānismu, protams, eh, nevajadzētu sagraut. Vienlaiks, protams, jāizvairās arī, arī no šiem temtīšās, kā jūs sacījāt. Tāpēc nepieciešams vadlīnijas iestādēm, kāds vispār strādā. Doma tāda, ka pirmkārtām ir nepieciešams kolēģiālais riska menedžments ir jābūt sadarbībai ar klientu vietējā līmenī. Nu, risku var izsnākt ar, eh, protams, arī ar mācu uzņēmumu palīdzību, bet uh, Eiropas eh, uzraugam ienākdrošina laba sadarbība ar nacionālajiem uzraugiem uh, piekļuvi informācijai, lai izvērtētu to, kā tad riska pārvaldība, riska menedžens reāli notiek. Un vienlaikus jārunā arī par gadījumiem, Kad rodas kāds, teiksim, tirgus satrisinājums, šoks, nu, tad kā tad ir vietējā riska menedžmenta kapacitāte, jo rodas šādi tirgus satricinājumi. Lūk, tie ir svarīgākie elementi, tātad sadarbība riska pārvaldībā, tātad informācija par iespējamiem riskiem vietējām iestādēm, un tāpat arī sekmīga sadarbība, lai novērstu riskus krīzes gadījumos. Paldies, tālāk! Delvo! kundze. Paldies, priekšstādētāji. Man ir īsts jautājums. Major kungam. Par komisijas priekšlikumu attiecībos es tiesību aktu pārskatīšanu. Jūs tad man lieti nodarētu pārdomu procesā un argumentācijā. Es domāju, ka visi būsim viensprāts, ka Kopumā es strādāju, jūs turpat šīs aģentūras strādā labi, un uh, mūsu pieredzes rezultātā, protams, mēs varam arī šo to uzlabot, uh, pieslīpēt, lai, lai uh, konverģenci uzlabot, piemēram, patērētā aizsardzību, finanšu stabilitāti, bet, protams, ne visi piekrīt par konkrētajām mm, pasākumiem, un es, es ievēroju, ka, ka noteiktās nosvarēs vēl tāds um, nervozitāte par to, kā tad tiks delģēts šīs pilnvars nākotnē. Nu, manā dzimtenē faktiski šī universitāte ir sasniegusi diezgan tādus ievērums apmērus, un nozars pārstāvju uzsver, ka šis priekšlikums eh, uzliek tādu, nu, kā viņi to sauca, eh, tādu autorizācijas papildus eh, līmeni Ja fonds vēlas dēļģēt kādas no aktivitātēm trešajām valstīm, tad varētu būt eh, pieaug, pieaugoša birokrita, bi, tad birokrātiskais sloks, izmaksas līdz ar to arī. Nu, un eh, līdz ar to vēlas jums vecāt. Eh, vai jūs saprāt, tie tādi, nu, tie, tie tādas sūdzības tikai, ko parasti nosvērš startē šādos gadījumos, vai jūs prāt, tu, tur ir kāds arī nu, um, patiesi domgrauds šajos apgalvojumos, tā kā. Nu, būtu jums pateicīga par šiem spējām atbildēm. So the, what's the, the... Majorkungs, nu jā, šāds bāžas šur tur izskan tiešām no nozars puses. No aktīva pārvaldības, tātad eh, nozars pārstāvjiem par eh, pilnvarojumu deleģēšanu nākotnē. Tam pamatā ir tas, ka ir vērojama eh, tāda pretreakcija pēc eh, Brexita, pēc eh, Lietuvas izstāšanās Eiropas Savienības, eh, Lielbritānijas tirgus dalībnieki vēl saglabāt piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu. Un tādēļ viņi skatās, nu, kur tad varētu, tā teikt, izvietoties, pārcelties uz Eiropas Savienību. Un, nu, šiem meklējumiem pēc jauniem finanšu centriem mums jānodrošina, lai tas notiktu, nu, tā, adekvāti, sabalansēti. Un, un, un atsevišķu dalībvalstu regulatori Un nu, es eh, reaģēju uz to tā, ka nu, nu, diez vai tas liecina par adekvātu uzraudzības līmeni dažās valstīs. Varbūt eh, tiek izspēlēts tāds spēlīs, lai kādus finanšu uzņēmumus pie, piesaistītu konkrētiem centriem. Būs tad autorizācija vienā no eh, dalībvalstīm un tālāk deleģējot visas šīs funkcijas atpakaļ uz, uz Londonu Nu, reāli tiešām rastos tā, ka e, Eiropas Savienībā ir tikai šī paskatītas kompānija un viss. Es nu vēl vienojās gala beigās, ka nu, tam visam jānotiek pēc noteiktiem principiem. Šāda regulatīvā konkurence nav nepieciešama, jo gala beigās katrs, e, katrs laibās uzraugs taču vēlas e, kārtīgi strādāt, veicot savas regulatīvās un uzraugu funkcijas. Un, uh, Un tas, ka šīs uzraudzības funkcijas ir eh, tāda izkaisītas pa Eiropas Savienību, tās eh, pieprasījums tomēr būtu mums rīcībā kāds mehānisms, kas nodrošina to, ka dalībvalstu uzraugi mm, pietiekami paturprātā tomēr šo Eiropas perspektīvu, un kurā tā, to arī ierosināsim mūsu atzinumā par šo pilnvaru deleģēšanu. Protams, vislabāk būtu, ja būtu centralizēts uzraudzības nodeļas, kāds teica, ir pasaulē notiek. Eiropā ir kā situācija. Es saprotu, kādēļ atsevišķās uzraudzības jomās. Mēs šīs funkcijas atstās dalībos līmenī. Bet eh, ņemot vērā arī to, ka jums ir eh, pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā, brīvība reģistrēties kaut kur citur Eiropā, ir nepieciešams tomēr uzraucībā eh, nodrošināt šo Eiropas perspektīvu. Dalībvalstu uzraugiem pietiekami jāņem vērā potenciāli riski, kurus jau ir noteikts, noteiktas konstrukcijas, vai no stabilitātes viedokļa raugoties, vai no, no investoru aizsardzības viedokļa raugoties. Un eh, mūsu apzinājums relatīvi tāds pieticīgs vēl. Atceram, ka vien trīs eh, personām jābūt izveidotām formālās izvietošanas, eh, tātad fonda formālās reģistrācijas vietā. Tad vismaz trīs cilvēkiem. Nu, tagad tas tiek kritizēts, bet es nu, nezinu. Un nu, cik tad uh, paģērušas ir šāds prasības? Manuprāt, tas ir tāds loģisks, saprātīgs risinājums, lai šī konkrētā struktūra valsts līmenī vispār būtu uzraugāma. Paldies. Thank you, Burkhard. Paldies, eh, Bulca kungs. Paldies, nu, Majora eh, kungs ir atbildējis dažiem jautājumiem, kas nav viņa padomā, bet eh, vēlas vēlreiz par šo pēdējo kolēģis Devo jautājumu vēl, vēl papildināt par Brexitu. Es labprāt uzzinātu, ko, Majorkungs, jūs domājat par eh, esmu regulas pārskatu šajā kontekstā. Tad, tad eh, tagad eh, Brexits jau, tā teikt, klavējās pie durvīm. Nu, kā tad ar, ar šo regulas pārskatu no šā viedokļa raugoties? Protams, tad pārējie kungi arī varētu sniegt savu vērtējumu. Jopā un Eba viedokli par eh, šo jautājumu. Un eh, CCP jau pieminēt jūs priekšstādētāji, bet eh, man pašam vēl daži komentāri par to. Eiropā mēs uzskatām, ka par šiem CCP vēl būtu daudz jādiskutē, un mans vērtējums ir tāds, ka Nu, šeit eh, tiešām rodas tāda masīva kompetence starp Eiropas centrālo banku un, eh, un ESMA. Komisija ierosina veidošai CCP executive session, un šī sesija, manuprāt, nebūtu labākais risinājums, nebūtu tik efektīva. Tāpēc vēlētos jums pavaicāt, ko jūs par to domājat. Paldies. So, on the um, the timeline. Tad par uh, Brexit iespējamo grafiku un uh, es pārskatu, kāds šie grafiku varētu saspēlēties. Nu, manuprāt, svarīgākais ir tas, un to esam uzstājuši nereiz vien, arī pirms Brexita. Patreizējais ekvivalents mehānisms nu, nav īsti adekvāts mehānisms. Un tas nespēja nodrošināt uh, jūsu efektīvu sarbību trešo valstu iestādēm. Protams, vajag izvairīties no sistēmām, kas ir neefektīvas un pilnvars pārklājas. Mums tomēr jāspēj izvērtēt, eh, vai no trešās valsts struktūras nāk kāds konkrēts risks, kas var ietekmēt situāciju Eiropas Savienībā. Un izvērtēt šo risku, tad mums jādod, jā, jābūt eh, iespēja arī pārogams to reaģēt. Kopumā sadarbība ar uh, citiem regulātājiem pasaulē strādā labi. Tur arī nav nekāda iemesla uzskatīt, ka uh, viņi savā reģionā pie riskus vērtēs eh, tā, tikpat lielu prioritātes pakāpu kā Eiropā. Tā kā ekvivalents jautājums ir jārisina. Lai gan tā problēma tikai sāsinās, to sāsina, protams, Brexits, kur uh, tagad apsvērts saimnības būs milzīgs Eiropas, eh, tad, tad finanšu centrs, kas būs joprojām svarīgs visai Eiropas, atlikušai Eiropas Savienībai. Lai mēs nevarēsim pilnībā paļauties tikai uz uh, uz uh, Britu regulatoriem šādā situācijā. Tā kā te atkal nav runas par pasākumu pārklāšanos, par neefektivitāti un tā tālāk. Mums jāspēj vienkārši izvērtēt, uh, kāda riska rodas lielos finanšu centros ārpus Eiropas Savienības, kas varētu ietekmēt atlikušo Eiropas Savienību. Un vai šie riski tiek adekvāti pārbaudīti? Es uh, pārskatu kontekstā uz dažiem no šiem jautājumiem tiks atbildēts. Un līdz ar to es uzskatu, ka es pār, regulas pārskatam jābeidzās līdz Brexitam jo mums taču ir nepieciešama sistēma uzlabot eh, sadarbību trešajām valstīm un šo valstu risku pārvaldību. Tas ir nepieciešams eh, pirms paša Brexita. Lūk, tik tālu par uh, pirmo jautājumu. Un otrais jautājums, atvainojiet, bet aizmirsu, kas jums tur bija padomā. Okay, well, obviously I'm, you know, just uh, as... Uh... Nu jā, nu, Andrejā jau komentēju šo jautājumu, manuprāt, pietiekami skaidri. Uh, par iespējamo interešu konfliktu šajā gadījumā. Nu, tas pats attiecas uz manīm, protams, arī, bet, eh, nu, varbūt divi īsti komentāri. Pirmkārt, lai kāds risinājums arī netiktu panākts, tam jābūt dzīvotspējīgam. Tam jābūt, eh, protams, no vienas puses ir nepieciešama korekta lēmuma pieņemšanas procedūra, bet ir nepieciešams arī, ka tirgus dalībnieki apzinās, kāds ir status, kas par ko atbild, eh, kā, kāds ir progress, un tas pats attiec, tas attiec to, ko es teicu iepriekš jau. Uh, attiecībā uz to, ka ir sarežģīta struktūra, šī izpildu sesija, jaunā izpildu valde atbilstoši priekšlikumiem paredzēta, un tad, eh, nu, rodas jautājums, ka daudzos jautājumos nepieciešams izpildu sesijas un centrālās bankas atbalsts, un, nu, nezinu. Lai nu kurš nesiem šo lomu vai funkciju, nu, ir svarīgi, lai tas viss notiktu um, atbildīgi, lai tirgus labnieki zinātu, kas par ko tiešām atbild un tas tiek pieņems saulēcīgi lēmumu. Vēl vēlos uzsvērt, ka atvestāto instrumentu un kapitāla tirgus eh, tātad lieli elementi saistās ar tātad šiem preču derivatīvam tā tālāk, un te ir skaidra loma izdevēt centrālajām eh, bankām. Tā ir runa par, runa par monetāro politiku. ASV, Fed un CFTC diezgan labi sadarbojas. Nu, mēs, protams, esam apliecinājuši, ka nu, mums ir diezgan laba reputācija vienā kontekstā. Esam uzsākuši pirmo stresu testu CCP. Mums ir visas iespējas un, un nepieciešamās zināšanas, lai to arī turpinātu. Un, protams, uzraudzība un regulējums ir, ir uh, dažādas lietas. Ir jārespektē gal galā leģislatīvās prerogatīvas. Ir šeit. Demokrātijas principi jāievēro gal galā. Bereš, lūdzu. Nagīl. Thank you, Chair, and my apologies. Paldies priekšstādājiem. Atvainojos. Tev aizkavējos drusciņu un līdz ar to nedzirdējos prezentācijas, bet uh, iespējams, ka sākšu šos komentārus to, kur, ko jūs beidzāt akurāt. Protams, par šiem pārskatiem, par uh, tiesību aktu pārskatu. Un trešo valstu CCP uzraudzību galvā jūs tieši par to runājāt šeit. esmu krietni pieaugusi uzraudzības funkcijas, funkciju apjoms. Ir cits joms, kur eh, esmu saņēmis papildus funkcijas, papildus pilnvaras, un ir jautājumi arī par to, nu, galvā, nu, kur tad jūs ņemsiet resursus un, un eh, tad, eh, spējas uz to visu reaģēt. Jautājums lūk kāds. Es saprotu, ka, jā, jums ir bāžas par trešo valstu un trešo valstu uzraudzības iestādēm. Bet nu, vai jums pašiem ir resursi tad kaut ko tur uzlabot? Un, un ko es domāju par komisijas eh, priekšlikumu šajā sakarā? Proti, šī politika mm, jābūt mītnē Eiropas Savienībā. Nu, tās būs liels izmaksas gan jums, gan citiem. Vai jūs prāt būtu būtiski šādu prasību saglabāt? Un, nu, kā tāds vispārīgāk rakstura jautājums, prasīja pēc eh, lielāka budžeta, nu, visām šiem eh, aģentūrām. Un savā ziņā Brexits to sekmē. Proti, sekmē to, ka eh, Eiropas finanšu uzraudzība ir tāda integrētāka. Bet cik jūs prāt reālistiski, ka liel, lielāks finansējums tiešām būs pieejams, vai jūs tātad uzraudzības aģentūras varēs ievērst savas funkcijas pēc papildus resursiem? Līdz beidzot. Henrija kungam, Eiropas Banku uzraucības iestādes vadītājiem jautājums. Ilgspējīgs finansējums ir viena no augstākajām savienības prioritātēm pat labāk. Tomēr uh, komisijas augstlīmeņa uh, eksperta grupa par ilgspējīgu finansējumu aicina piešķirt uh, subsīdijas zaļiem finansējumam, ekoloģiskiem finansējumam. Vai jūs tam piekrītiet? Um, Dīdži Fizmas un Olivijai Brosmanam idejas 24. septembrī bija konferences, kā tik runāts par, par to, ka, nu, vajadzētu rast kāds antistimulus fosīlo uh, energoavotu izmantošanai. Paldies, un iespēju ja kungiem atbildēt. Nu, pirmkārt, par vēl vienu tādu platu soli tieši uzraudzības virzienā. Uh, lai mēs spēsim to, to papildīt un kāda resursa mums būs nepieciešama. Kopumā par resursiem runājot, eh, visas mūsu rīcībā esošās norādes un arī tas, kas atspūgļojas komisijas priekšlikumā, nu, ir tāds minimums, eh, kas būtu nepieciešams, bet, nu, laikam tas ir solis pareizajā virzienā. Resursi ir aprēķināti, un, tie, un šīs aplēses arī figurē priekšlikumā. Uh, Bet eh, kopumā izsakoties, vai mēs kā organizācija varētu šādu soli, soli spērt, nu, atgriezīsimies 11. gadā, kad sākām savu darbu, tajā laikā varbūt bija līdzīgas bāžas par to, vai esmu tiešām spējis eh, strādāt ar kredīta reitinga aģentūrām un, un dažādiem rep, eh, depozitāriem un tā tālāk. Pierādījām, ka varam gan. Esmu apliecinājuši savu varētspēju. Mums ir laba reputācija ar kredīta aģentūru uzraudzību un, un, un citām tām. Es saprotu, ka tagad nav runa par vienu to pašu, ir lielas atšķirības, piemēram, starp CCP uzraudzības darbu un kredīta reitinga aģentūrām. Bet no otras puses tas liecina par to, ka šīs spējas mums ir, šī kapacitāte mums ir. Un eh, kopā ar CCM eh, esam um, apliecinājuši, ka to, to var pavilkt. Tagad domāju, ka arī šajā gadījumā būsim gana kompetenti. Par šo te mītnes eh, politiku, jūs priekšlikumā, ka jābūt mītnē Eiropas Savienībā šiem finanšu institūcijām, es nu, pagātnē smagi strādājusi pēdējo gadu gaitā, lai izveidot, lai sadarbotos ar globāliem kapitāla tirgiem, lai tos atbalstītu. Nu, kopā ar komisiju esam vajag sveidot strādājuši pie ekvivalences aspektiem, un tieši vēl, uz tiem balstās globālo tirgu funkcionēšanu. Un Priekšlikuma pluss ir tāds, ka tajā figurē abas opcijas. Proti, pastāv iespēja um, tātad izvērtēt ekvivalenci, un to papildina arī uh, papildus uh, uzraudzības um, deleģējums, un, un uh, tāpat arī šī mītnes politika. Un tas, ka ir pieejamas abas šīs opcijas, ir pamatot, jo šobrīd mēs vēl nevaram zināt, kā tad sakmēsies sadarbība Un arī turpmākās sarunas ar Lielbritāniju kā tad attīstīsies. Nu, un nu, viens no momentiem, kas jāpatur prātā un kas vien noteikti jāpanāk, ir um, piekļuve uzraucītajām iestādēm, uzraucītā iestādēm ārpus Eiropas Savienības. Nepieciešama uzticama šo struktūru uzraudzība. Ja kāda nopietna struktūra paliek ārpus Eiropas Savienības, un tomēr tā ir mums joprojām būtiska. Paldies, uh, Langēna kungs, lūdzu. Nē, jums taisnība. Jā, es biju, laikam, pirms tam, bet pavisam īsts jautājums. Atbildi, respektīvi. Nesam īsti iesaistīti komisijas darbā pie ilgspējīga finansējuma. Kopumā es atbalstu to, ka ir jādomā šajā virzienā labi, ka EBA un, un citi pie šī jautājuma strādā. Kopumā es nedaudz skeptiski noskaņos attiecībā uz, uz riska vērtējumu izmantošanu kādas nozares atbalstam. Nu, izvērtiem valodas jābūt no riska viedokļa raugoties neitrālam, un mēs esam gatavi turpināt uh, sniegt savu ieguldījumu šajā jomā. Langana kungs, paldies man tāds vispārīgs jautājums visiem trim um, priekšsēžiem. No Jopā, tātad darba konkrēts piemērs. Es daudz gadus esmu strādājis pie, pie aiztām. Un vai jūs varat iet tālāk par pirmā otrā līmeņa jautājumiem un panākt kaut kādu reālu ietekmi ar savu darbu? Pat ja parlaments ar to vēl nav īsti nu, tā tā iesaistīts, bet tomēr mēs, mēs to, to uh, pētām. Un šis demokrātiskais deficīts, kas mums būtu jāaizpilda no parlamentāriešu viedokļa tomēr ir nepieciešama, nevajadzēja pārspīlēt, attiecas jums visiem, kam es nāku uzklājā pirmiem priekšlikumiem, tagad saistībā ar tiem tagad jā, eh, ir um, pārbaudas funkcijas, ja divas trešdaļas no partneriem to pieprasa, tas ir solis pareizajā virzienā, bet eh, vai to pietiek, manuprāt, ne. Tad ir uzskat, ka kontrolas mehānismam trešā līmeņa aktivitātēm eh, nav pietiekams un tas ir jāuzlabo. Minēšu piemērs no Bernardino kunga jomas Ajopa. Neskatoties uz to, ka līdz likumdevējs otrā līmeņa pasākums vēl nav pieņēmis, nu apstiprinājis, nu, piemēram, piemēram, ar IDD runājot. Ajopa pēc savas iniciatīvas eh, jau ir sākus darboties šajā jomā, un eh, līdz tātad eh, likumdevējs par, par to neko nezina. Eiropa jau iepriekš mums um, vēsturē tātad prezentējas jautājums, kas iet uh, arī tālāk par trešo līmeni, un pēdējais, piemēram, jautājums par tā, apdrošināšanas kompānijas uh, darbinieku uh, atalgojumu. Lai gan šis jautājums neietilps regulas jomā. Un, Bernardīna, nu jūs noteikti ziniet, par ko es te runāju. 7000 lāpuši izstādās tagad pašā iniciatīvas ziņojums jums, kas patiesībā likumdevēja mm, funkcija. Nu, nezinu, kā tā tā. Nu, te es nevēlos sniegt tādus vispārīgs vērtējumus, bet jautājums visiem trim, kā jūs vērtējat tad eh, kontrolas pasākums trešā, eh, kontrolas iespējas trešā līmenī pasākumiem. Paldies. Sir Bernardino, there was. Yes, uh, thank you, Mr. Bernardino kungs. Jā, Langien kungs. Mēs zinām, ka šis ir jautājums par trešās kārtas likumdošanu par va un vadlīnijām. Tas, ko mēs esam darījuši vadlīniju jomā, ir saistāms ar esošo likumdošanu un arī, kā jūs jau norādījāt, mūsu prāt. Interpretācija par pirmo līmeni ir tā, ka šīm šīs vadlīnijas, kas ir piedāvātas, atbilst tam, ka komisijas var būt potenciāls interešu konflikta avots. Komisija to neņemērā. Mēs piedāvājām, ka tad, ja ir komisijas tad atkarībā no tā, kā kom, uzņēmumis tiek galā ar interešu konfliktiem, tās dara visu, lai tos novērstu mūsuprāt. Tas m, mm, bija pilnībā atbilstoši. Tālāk par uzraudzības procesu. Vadlīnijā, manuprāt, tā ir daļa no mūsu tā saucamās pārskata atbildības, un mēs vienmēr ar parlamentu esam gatavi ar jums runāt par to, kā mēs darbojamies, ko darījām. Es no sirds ticu, ka vadlīnijas ir pamatelements un ka ir jābūt saskaņai un atbilstībai ar uzraudzību. E, kolēģi nosauca vairākas vadlīnijas, kas radīja problēmas. Ja tādu nebūtu, tad būtu uh, kopā saliktas daudzveidīgas dalību valstu vadlīnijas, un tas būtu daudz sarežģītāk iekšējā tirgus e, viengabalainībai. Runājot par e, vadlīniju pārskatīšanu, esmu atvērts visām iespējām, kas neietekmējot mūsu neatkarību mums piešķirtu labu ietvaru un e, līdzsvaru darbā. Komisija piedāvā situāciju, kurā interesēto personu grupa var naklajā ar iniciatīvu, kas var pārsteigt mūsu mandātu. Ja tā tas ir, tad mums ir jāaicina uz labāku līdzsvaru interesēto personu grupā, grupās pašreizējā. Ja stāvoklis ir ar pārlieku lielu pārsvaru rūpniecības pusē. Un mums ir šobrīd jādomā par to, kā mēs varam ieviest likumdošanu, ņemot vērā esošās pilnvaras. Pilnīgi noteikti. Uh, paredzot pienācīgu uzraudzību un atbildību. Vadlīnijas skatā, bet tās ir ļoti nozīmīgas gan uzraudzībai, gan mūsu darba konsekvencei. Ļoti svarīgs jautājums. Un vēlos uzsvērt to, ka mēs varam eh, skaidrot, ko mēs darām savā darbā, bet jāpasvītro, ka mēs vēlamies īstenot savu darbu pirmā līmeņa līniju ietvaros. Tas nodrošina mums vislabāko aizsardzību un es varētu uh, Eh, uzstādīt skaitītāju savā birojā, kurš uzskaitīto, cik reizes personālam atkārtoju, kas ir norādīts pirmajā līmenī par to vai citu jautājumu. Tāpat jānorāda, ka komisija, kā līguma sargātāji, tai ir jāpārbauda vienmēr, kas tiek veikts šajā jomā un ko esma dara sakarā pirmo, saistībā ar pirmo līmeni es uzskatu, ka mēs varam pilnībā pieņemt esošo institucionālā ietvaru, bet mēs gribētu labāk arī izprast šos aspektus un gribu uzsvērt to, cik svarīgi ir tas, lai visi trīs līmeņi darbotos. Mēs varam darboties tikai tad, ja darbojas šie uh, līmeņa. Jautājumi un atbildes vadlīniju sagatavošanā bija ļoti būtiski praktiskiem jautājumiem, kurus pasvītroja gan tirgus dalībnieki, gan nacionālās lēmē iestādes, kuras lūdza norādes, kā to vai citu jautājumu īstenot. Mums vajadzētu varbūt precizēt, kurā līmenī mēs kuru darbību veicam pirmajā, otrajā un trešajā un nereti Mēs eh, neesam precīzi to norādījuši, bet mums ir eh, jābalstās uz perspektīvu, ka mēs īstenojam likumdošanu maksimāli, optimāli. Nosaukšu dažus piemērus. Piemēram, nesen mēs sākam strādāt pie vadlīnijām, pie IT riska, pie kiberriskiem. Ja mēs nestrādātu kopā, tad e, būtu atšķirīgas pieejas. Es uzskatu, ka ļoti bieži tas ir e, jāņem vērā. Paldies, Pervanš Berasam! pēdējā runātāja. Mans ir viens jautājums ikvienam no jums, Majorkungs. Man priekšsādātājs izņēma no mutes jautājumu par sadarbību ar ECB. Es gribētu uzdot jautājumu par 22. panta pārskatīšanu ECB statūtos, vai jūs prāt līdzsvars ir pareizs jauno pildvaru sadalījumā CCP sakarā. Andrijā kungs, runājot par CRR pārskatīšanu notiek diskusijas padomē, bet es domāju, ka tās tiks pārceltas arī uz parlamentu par 7. un 8. CRR pantu un par likviditī veiver tā saucamo, kā jūsu prāts ir svars šiem 7. un 8. pantam, veidojot kapitāla tirgus savienību ar bankām, kurām ir transnacionāla kapacitāte. Un Bernardino kungam jautājums pēdējais, bet tikpat svarīgs, man ziņoja par uh, apdrošināšanas sabiedrību, kura ir reģistrēta Gibraltārā. Jūs pieminējāt eh, citas starpā Rumāniju un Bulgāriju. Paldies par to, bet Gibraltāras gadījumā šeit ir zināma autonomija, kur licences nepiešķir Londona, bet Gibraltāra savā viedumā tādas izdala un dempinga ziņā runājot mēs esam skalas augšgalā. Un visbeidzot, un tīri telegrāfiski, jo laiks aizrit, jūs eh, slavinēt PEPS produktu, bet mēs jau esam tāpat pakļauti intensīvai lobēšanai. Pirmais arguments ir, ka jāatrau, jāautorizē eh, kapitāla ap, pārvietošanas, ja mēs, eh, jo mēs nereti apdrošinu, eh, pensiju apdrošinu, apdrošināšanas jomā aizmirstam sākotnējo produktu. Par likviditātes uh, atsaukšanu. Uh, Mēs varam nosūtīt vēstījumu par to, kā pārobežu banku veidošana ir apsveicama un mums ir jāparedz bankām vairāk brīvības kapitālu un likviditātes pār vietošanā, un šveiveri varētu būt nozīmīgs elements, lai atjaunotu vienotā tirgus integritāti. No savas puses piebildīšu par diviem jautājumiem par Gibraltāru pirmkārt. To jau mēs esam pamanījuši, jo Gibraltāra ir daļa no iekšējā tirgus un piemēro solvency divi regulu, un arī tur ir daudzi uzņēmumi, kas veic pārrobežu biznesu. Mēs ar viņiem sadarbojamies un atsevišķas platformas, kuras es pieminēju Uh, piemēram, elīte uh, kompa uzņēmums, kurš mēs sadarbojamies gan ar eh, mītnes, gan ar uzņemošās valsts uzraugiem, un šeit mums ir jābūt pārliecībā, ka Eiropas akī tiek īstenots. Esam pavadījuši daudz laika šajā sakarā. Un visbeidzot par PEP. Esmu pārliecināts, ka būs vēl citas iespējas par to runāt ar parlamentu un par dekumulāciju. Varu jums tikai piekrist. Domāju, ka PEP ir jābūt ilgtermiņa krāj uzkrāšanas produktam. Un Es domāju, kā par naudas izņemšanu ir jāmeklē risinājumu, un manuprāt, e, tai ir jābūt arī daļai no default opcijas, jo tādu izvēlēsies lielākā daļa. Šeit ir arī nozīmīgs arguments, lai varētu izņemt daļu kapitāla vai e, kas ir iemaksāts un nevis to uzkrāt nekavējoties vai izņemt nekavējoties kapitālā. Pār emits 2.2 priekšlikumu uzsver, cik sadar, svarīga ir sadarbība ar ECB. Un tā jau tas notiek ar esošajām CCB kolēģijām, kuri pārstāvētas centrālās bankas tāpat, ir arī ļoti skaidri modeļi izstrādāti. Vienlaicīgi 22. pants statūtos manī vieš bažas, jo ir jābūt skaidrībai par to, kurš atbild par ko sistēmā un lai nenotiktu posteņu dubultošana. 22. pantā izpratnē jūs eh, nonākat konkurējošā lomā, un šeit ir jārunā par to, kādas ir regulatīvās pilnvaras, un šeit ir jābūt pilnīgai skaidrībai par tirgus dalībniekiem un par to, par ko kurš atbild. Manuprāt, lai gan es pilnībā paļaujos uz to, kā esošajā sadarbībā mēs to varam atrisināt, tomēr tekstam ir jābūt darboties spējīgam ilgā termiņā. Manuprāt, ir svarīgi tas, lai ikvienas izmaiņas 22. pantā nekonfliktētu ar MRL prasībām. Bez tam ir nepieciešams izmaiņas MRL 2.2 izpratnē, jo regulatīvās prasības no ECB, e, kas tiek paredzēta šajā gadījumā, būtu tikai e, attiecināmas uz trešajām valstīm. Paldies! Šī bija ļoti interesanta uzklausīšana, un mēs cerīgi raugāmies uz sadarbību turpmāk. Un arī tas attiecas uz jaunajām leģislatīvajām procedūrām. Paldies kolēģiem, kuri paldies viesiem. E, mēs esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu, un es nododu vadību vicepriekšsēdētājiem Markusam Ferberam. Jā, ich komme dann nachher. So, dear colleagues. Uh... Dargie kolēģi, tā kā mums nav daudz laika, uzreiz turpinām. Nonākam pie priekšsarētāja paziņojumiem. Atvērtāks koordinātoru sanāksmes daļa ar augsta līmeņa ekspertu grupas par uh, ilgspējīgu finansējumu jautājumiem priekšsarētājiem um, Kristiānu Tīmanu notiks rītdien pusdivos. That... Tie, kas dodas ārpus telpas, lūdzu, dariet to klusāk. Tātad, minētā sanāksme būs publiska. Es atcīmredzot runāju ar tiem, kuri neklausas manī. Jūs varat droši doties ārā no telpas, bet pārtrauciet sarunas. Viedokļu apmaiņa ar nacionālajiem parlamentiem. Atgādinām, ka Nacionāla parlamenta pārstāve ieradīsies ekonomikas komitejā rītdien no 15 līdz 16.30 pirms eh, balsošanas komitejā par otro pašiniciatīvu ziņojumu par Eiropas pusgadu, lai apspriestu struktūrālās reformas un fiskālo nostāju, kas tiks īstenota viņu valstīs. Uh, Tam sekos viedokļu apmaiņa 16.30 par kopējo korporatīvo nodokļu bāzi un priekšlikumu par kopējo konsolidēto uzņēmumu e, korporatīvo nodokļu bāzi. Ņemot vērā, e, cik liels ir e, skaits viedokļiem, kas ir pausti nacionālajos parlamentos, komiteja vēlas apspriest šos jautājumus ar nacionālajiem parlamentiem par iegūmiem un izaicinājumiem šīm reformām, tā skaitā nodokļu uzlikšanu digitāla ekonomikai. Tālāk eh, ziņojuma piešķiršana. EZA trīs regulas, EBA, JOPA un ESMA un sešas eh, nozaru regulas, kuras es visas neuzskaitīšu, tās ir kopīgi EPP un sociāldemokrātiem piešķirtas. Direktīva, ar kur tiek grozīts divas nozara direktīvas eh, MIFID un uh, maksātspēja divi, arī kopīgi EPP un sociāldemokrātiem, un regula, ar kuru groza ESRB regula, atkal kopīgi EPP un sociāldemokrātiem. Eiropas eh, pusgads ekonomiskas politikas koordinācijai AGS 2018 un pārējā daļa arī sociāldemokrātiem, attiecības ar Eiropas Savienību un trešajām valstīm attiecībā uz finanšu pakalpojumu regulēšanu un uzraudzību EPP un ilgspējīgas finanses zaļajiem. Atzinumi. Konkurences saglabāšana gaisa transportā Aldē. Birojam ir eh, kravas automobīļu Maksu iekasēšana infrastruktūrai, birojas. 2016. Eh, gadā budžeta izpilda EBA birojas, EJOPA birojas, ESMA eh, e arī birojas un ārējo tiešo investīciju ietvara kontrole EKR koordinātori lēma veikt izmaiņas eh, kalendārā, tur e, paziņojumi, kas tiks pieņemti, tiks nodoti koordinatoriem. Koordinatori piekrita pieprasīt atļauju vairākām ārkārtas sanāksmēm vēl līdz šī gada beigām, konkrēti 4. 23. novembrī no rīta, 1. 27. novembrī pēcpusdienā, 1. 4. decembrī e, vēlā vakarā no 7. līdz 8.30 Nē, tā nav Strasbūra. Ceturtdien, 7. decembrī norīta. Ekon delegāciju vizītes. Koordinātori izlēma organizēt šādu delegācijas un vizītes 2018. gadā vispirms ECB pirmajā ceturksnī, pēc tam otrajā ceturksnē, ceturksnī Bāzelē, kas ietvers IAIS Francija pirmajā pusgadā, datums jāapstiprina, Itālija otrajā pusgadā. Vašingtona 15. līdz 20. jūlijas, Ķīna 17. 21. septembris. Cerams, ka nākamgad tas izdosies, jo mēs jau vienu organizējām. Starptautiskā valūtas fonda ikgadējā sanāksme Balī 10. 14. oktobrī. Balī tas notiks. Kas attiecas uz misijām ārpus Eiropas Savienības, koordinātori piekrita pieprasīt vienas līdz divas papildus vietas katrā misijā. Ekon publiskās uzklausīšanas 2018. gada pirmajā pusgadā. Šāds ir saraksts. E IMU nākotni, ESA un ESRB pārskatīšana, EMIR un attiecības starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm attiecībā uz finanšu pakalpojumu regulēšanu un uzraudzību. Finanšu produktu pārdošanas uh, neatbilstības un nodokļu jautājumu. ESGAB locekļu iecelšana koordinātori lēma, ka trīs valdes locekļu iecelšana no Eiropas parlamenta puses par to tiks balsots pilnā komitejā tuvākajā nākotnē. Un ir jāatrod uzklausīšanai nepieciešams datums eh, balsošana komiteja attiecībā uz ESGAB priekšsēdētāju amatu kandidātu. Uh, Tālāk par starpiestāžu sarunām. Piektais trialogs AMLD jautājumā, tas notika trešajā. Ā, skaidrs. Septītais trialogs par piekto um, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu AMLD. Tātad tika runāts par patiesiem labumu guvējiem, PEPS, eh, politiski eh, aktīvas personas, zelta vīzas un pases, e, augsta riska trešo valstu kritēriji, citi reģistri, zemes reģistrs, e, dzīvības apdrošināšanas reģistrs, e, auditi. FIU un iespējams Eiropas Savienības finanšu informācijas vienības, ja FIU un komisijas atskaitīšanās pienākumi pārējais periodi. Kaut arī ir sasniegts ierobežots progress, eh, ir mēķis pabeigt vēl sarunas Igaunijas prezidentūras ietvaros. Nākamais trialogs 3, eh, ir 14. novembrī Strasbūrā. Pirmais un otrais trialogs par CRR2, IFRS 9 un citiem eh, pasākumiem 28. septembrī un 5. oktobrī bija iepriekšējie trialogi saistībā ar IFRS 9 varētu panākt vienošanos par eh, pārējais pasākumiem eh, attiecībā uz eh, large exposures. Tomēr nekāds progress nav panākts par IFRS 9. Līdz likumdevējiem ir pilnīgi atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā attiecībā uz CET1. Ir iespējamais kompromiss, kuru piedāvāja parlaments, padomu to noraidīja. Nākamais trialogs paredzēts 25. oktobrī. Uh, šogad. Esam nonākuši pie septītā darba kārtības punkta Eiropas investīciju banka. Dodu vārdu referentam eh, eh, Ludbekungam, kurai. Eh, Ludekam, kuru aizstāv Baltskungs. Jā, Ludeks atvainojas, ka nevar būt šeit, tādēļ viņš man lūdza prezentēt savu ziņojumu. Balstoties uz Ludeka sagatavoto informāciju pēc vizītes EIB Luksemburgā. Viņš vēlas norādīt to, cik svarīgi ir atjaunot investīciju aktivitāti pēc krīzes, ir svarīgi EIB aktivitātes e, pārvirzīt, lai nodrošinātu papildināmību. Tā vietā, lai daļēji spēlētu anticiklisku lomu, ir nepieciešams koncentrēties uz tirgus nefunkcionēšanas novēršanu un strādāt pie ilgtermiņa finansēšanas uzlabošanas, lai nodrošinātu, ka privātais sektors netiek izstumts no šīs jomas. Tāpat Ludeks aicina ņemt vērā bre Brexit eh, iespējamo ietekmi uz EIB, kur atšķir, eh, atkarībā no konkrētā scenārija tas var eh, būt arī ar negatīvu ietekmi. Referents arī aicina komisiju uzraudzīt izmaksas un ieguvumus saistībā ar lielu skaitu nelielu mandātu, kas tiek piešķirts EIB, kur EIB ir jāuzņemas administratīvās izmaksas, kas var ievērojami samazināt EIB eh, e uh, konkurētspēju cenu e, jautājumā. Un Ludeks uzskata, ka ir nepieciešams prioritizēt ārējās operācijas augstas prioritātes jautājumos Eiropas Savienībai. Ir milzīgs e, potenciāls EIB operācijām uzlabot ekonomisko darbību un situāciju Ukrainā, kuras saskaras ar izaicinājumiem e, ilgstošā militārā konflikta eh, kontekstā saistībā ar Krievijas darbību. Ar nepacietību gaidu jūsu priešlikumus, kas noteikti uzlabos ziņojumu kvalitāti. Paldies! Paldies Balca kungam! Tagad vārds ēnu referentiem, sociāldemokrātiem. Ramons Koreigī. Presidente. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties referentam Nīdermajeram. Un mūsu prāt, šis ziņojums ir lielisks pamats, lai varētu sagatavot labu devumu no ekonu puses. No manas puses trīs novērojumi, es tos paudīšu grupas vārdā, iesniedzot attiecīgus grozījumus. Pirmkārt, par. Um, E, filozofiju, kas ir jāņem vērā attiecībā uz ekonomisko ciklu neibē lomu. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā, ka EIB ietekme nav pienācīgi definēta trešajā un ceturtajā punktā, kur ko tiek piedāvāts, ka tās funkcija, ir, anticikliskā funkcija ir beigusies. Mēs negribētu tik uh, viennozīmīgi apgalvojumu sniegt, jo Eiropas Savienības budžets e, turpina būt ļoti vājš, mums ir makroekonomiski izaugsme ļoti vāja, otrkārt nav eirozonas budžeta un treškārt plaisa starp investīcijām, starp e, pirms krīzes gadiem un šobrīd vēl aizvien nav ma mazina izzudusi. Tāpēc ir iemesli tam, lai EIB darbotos ar ambicioziem, elastīgiem, efektīviem projektiem. Un astotajā priekšlikumā, referen, punktā priekšlik, referents atsaucas uz nepieciešamību uzlabot sadarbības starp dalībvalstīm un EIB Junker plāna īstenošanā. Es domāju, ka tas motivē nepieciešamību piešķirt prasīgu dimensiju EIB lai tā varētu turpināt investīciju politiku, kas šobrīd pietrūkst. Tas bija par pirmo eh, komentāru. Otrais saistāms ar Brexit. Referents piedāvā um, skaidrot eh, Brexit ietekmi uz EIB. Es, manuprāt, mums ir jārunā konkrētāk par to, ko mēs un kādā veidā mēs vēlamies skatīt e, apvienotās karalistas izstāšanos. Un tā būtu iespēja, lai pētītu to, kā apvienotās uh, karalistes akcijas tiktu pārpirktas no citu valstu puses, lai nebūtu kapitāla zuduma vai E, nebūtu pārdošanas vai līdzīgas operācijas, bet tā vietā būtu pārdošanas vai kāda cita līdzīga operācija. Es domāju, ka ekon vajadzētu meklēt tuvināšanos modelim, kāds būtu pēc Brexita attiecībā uz Britu kapitālu. Un treškārt, septītais paragrāfs, kur ir pasvītrot ārējo operāciju nozīme. Šeit piekrīt referentam. Domāju, ka IB ir ne tikai uh, funkcija austrumu partnerības, ja es uzskatu, ka vidēji austrumi un Āfrika ir ar īpašu nozīmums no ģeopolitiskā viedokļa, un tāpēc, manuprāt, mēs varētu uh, konkrētāk pie, un īpašāk pieminēt EIB darbības šajā kontinentā. Tāpat arī Latīņa Amerika ir būtisks kontinents, kur ir klātesošie IB, un e, šī klātbūtne darbojas ļoti labi, tāpēc es domāju par teritoriālām uh, lietām runājot, jāpiemin ir vidējie austrumu un Āfrika. Protams, mēs to visu izrunāsim ar referentu, lai mēs varētu sagatavot vismaksimāli saskaņot konsensuālu tekstu. Jā, paldies. EKR er grupai Ashley Fox, viņu gan neredz zālē. Alde, Tremoza ir ēna referents. Viņš nav. Tad zaļie Molijas Kotkeito. Jā, žēl gan ka nav šeit kolēģi no EKR, kas varētu apspriest Brexit ietekmu uz EIB. Nu, bija iespēja apsp apspriest šo rezolūciju pagājušajā nedēļā. Jā, man ir, ir citas lietas vēl sakāmas, neesmu pilnībā pārņemta ar Brexit tikai. Uh, Paldies referentam par darbu pie šī ziņojuma. EIB ir svarīga iestāde, kas var nodrošināt investīcijas, lai uzlabotu sabiedrību, un ir svarīgi izmantot šo iespēju komitejā, lai izdarītu spiedienu uz EIB veikt investīcijas jomās, kas vislabāk dos Eiropas pilsoņiem. Piekrītu daudzām lietām, ko referents ir iekļauts ziņojumā. Atzīmē arī, ka ziņojums atzīst, ka IB e ir svarīga loma reaģēt uz tirgus nepilnībām. Ir svarīgi strādāt pie jomām, kas nav pievilcīgas privātajiem finansēm. Mēs augsti vērtējam to, ka referents ir norādījis, ka EIB ir jā, jāizteno arī papildus pasākumi. Un ir nepieciešams reaģēt uz mm, nepietiekamu investīciju apjomu. Ir svarīgi arī, lai dalību valstis uzņemtos atbildību par fiskālo rīcību un nepieciešams arī ilgspējīgu ekonomiku veidot. Fiskālā stabilitāte nenozīmē tikai un vienīgi um, ilgspējīgu attīstību ekonomikai. Publisko investīciju trūkums lielākoties arī nav arī pieminēta eh, attiecības starp eh, parādu un izaugsmi. EIB šeit ir spēlējama svarīga loma kā katalizatoram. EIB nav tik labi strādājusi klimata pārmaiņu jomā, kaut arī apgalvo to. Kaut arī viņi ir sasnieguši 20% mērķi, tas nav pietiekami. 16 dalību valstīs EIB uh, klimata pārmaiņu atbalsts nav pat sasniedzis šo minimālo 20% līmeni. Investīcijas šajā jomā galvenokārt atradās Eiropas Savienības spēcīgākajās ekonomikās. Izskatās, ka tā ir norma, nevis izņēmums. 70% no FC atbalsta atjaunojumiem energoresursiem koncentrējas tikai vienā valstī, Beļģijā. Kaut arī pārējie šeit eh, ieguldījumi šai jomā jāmin arī, eh, kad ir veikti Francijā un Somijā. Un noteikti var paļauties, ka mēs iesniegsim grozījumu šim ziņojumam. Paldies! FDD, Marko Balī, neredzu viņu, NF, Barbara Kapela, neredzu viņu, Nina Gīla vēlas izteikties. Vēl par Brexit kaut kas, lūdzu, Nina. Paldies, priekšsēdētāji. Labprāt apgaismot jūs Brexit jautājumos, bet nevaru. Brexit ir svarīgs e, jautājums arī saistībā ar EIB, ņemot vērā to, cik, e, saistību, cik svarīga loma apvienotā karalistē ir EIB saistību un maksājumu kontekstā. Ir ļoti daudz projektu, tas skaito manā reģionā no EIB. Tie ir svarīgi, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, kas ar tiem notiks. Tāpat ir nepieciešams arī pašai EIB svarīgi e, tikt galā ar jautājumu par e, apvienotās karalists maksājumu nākotni. Nevajadzētu koncentrēties tikai un vienīgi uz operācijām, kas tiek finansētas no EIB Ukrainā. Ir svarīgi runāt par EIB ārējo aizdošanas mandāta paplašināšanu. To es afet jau kontekstā minēju ir svarīgi aktīvāk rīkoties dienvidu kaimiņu valstīs. Tāpat jāpalīdz cīnīties ar cēloņiem, kas liek cilvēkiem doties prom no savām valstīm. Šeit ir jāņem vērā ne tikai tuvākās kaimiņu valsts, bet arī Latviju Ameriku un Āziju, kā tas tika pieminēts jau. Kā būtiskākais investors Eiropas projektos, EIB ir jābūt kā labākajam piemēram, lai netiktu veiktas investīcijas un operācijas saistībā ar nodokļu paradīzēm. Tāpat laikā ir jākoncentrēs daudz vairāk uz ilgspējīgām finansēm. Paldies! Paldies! Olivier Devons, EIB Briseles e, biroja pārstāvis lūdza izteikties. Aicinam jūs izteikties pietiekami īsi. Many thanks, Chair, for... Uh, paldies, priekšstādā, ka ļaujat izteikties, un paldies arī par uh, ziņojumu tātad uh, referentam un ēnu referentiem par šo pirmo atzinumu projektu. Pavisam īsti daži vārdi no mūsu puses. Pirmkārt, mēs, protams, pilnībā atbalstam to, ka EIB loma ir kā tirgus uh, stimulators, un uh, mums ir uh, jāsakmē tas, kā tiek uh, veikts ietekmes izvērtējums. Mums ir tāds papildus uh, funkcija šeit šajā, šajā pasākumā. Projektu izvērtējumā mums aktīvāk jāpiedalās, tas ir svarīgs aspekts. Un šeit uh, Nesen izvērtējām makroekonomisko ieteikumu mūsu darbībai, arī FC darbībai. Un, labprāt, dalīsimies um, jums šajos datos, uh, kas liecina par to, ka investīcija plāns un IB aktivitātes kopumā ir būtiski ietekmējuši CKP pieaugumu, radījuši jaunas darba vietas un varbūt uh, dažus, uh, dažus piemērus. Investīcija plāns, ja jums to vienkārši, tad, tad kāds ietekmēs makroekonomisko izaugsmī līdz 20 gadam. Mēs varam pie, apliecināt, ka 0,5% IKP pieaugums Eiropas Savienībā piedzīvos pateicoties uh, šim fondam un uh, aptuveni 700 tūkstoši jaunu darba vietu radīts. Tā kā ļoti būtiska ietekmē tie tiešām uz jaunām darba vietām un, un atbalstu tautsēmniecībai. Vēl ko arī kolēģi pieminēja. ir svarīgi saulēcīgi prognozēt un nu, gatavoties nākamajam daudzgadu finanšu plānam, kāda būs tad situācija, ko tad jāpiesādā vēl pie finanšu instrumentu pilnveides. Ir nepieciešams uh, adekvāts regulatīvais uh, satvers, kas uh, stimulē šo um, fondu izmantošanu nākotnē. jāsakmē arī um, fondu apguve daļvalsts līmenī. Šis runāja tikai par Junkara plānu, bet arī par uh, tādu investīciju geogrāfisko līdzsvaru. EIB šeit turpinās strādāt ar uh, nacionālajām promociju bankām, tātad uh, apzinātos labāk vietējos tirgus un saprast, kā mēs uh, labāk varam šo balansu garantēt. Tāpat arī sniegsim konsultācijas lai palīdzētu izstrādāt un īstenot projektus. Lūk, ar to arī no mans puses šodien paldies. Paldies par eh, jūsu konsultācijām, rekomendācijām noteikti eh, referents tos ņems vērā. 12. oktobrs ir termiņš grozījumiem. Līdz 6. novembrim tiks izskatīti grozījumi un 20. un 21. novembrī būs balsojums komitejā un plenārsēdē visdrīzāk jānā arī jau nākamgad. Nu, no kopja 8. punkta priekšlikums direktīvai, lai dotu iespēju konkurences starpvalstu iestādēm efektīvāk strādāt un nodrošināt uh, iekšējā tirgus adekvātu funkcionēšanu. Andrejs Švābi mūsu re referents. Paldies, priekšstādātāji! Jūs jau angliski to lieliski rezumējāt, labāk jums nevar pateikt. Ir tiešām runa par to, kā konkurences iestāžu tīkla darbību uzlabot Nu, referentiem paldies, paldies eh, kolēģiem, kas tie ieradušies. Es zinu, ka ir rinda virknē kolēģu, kas uh, ir aizņemti citviet uh, eh, cimtenē un nav ieradušies, bet, nu, pār svarīgāko manā ziņojumā priekšstādātēm. Es ceru, ka, nu, jūs uh, to varat sarunāt arī tālāk tiem kolēģiem, kas uh, nav spējuši ierasties šodien. Pirmkārt, uh, Es uzsvērtu, ka pozitīvi vērtēju komisijas priekšlikuma mērķi. Ir pareizi daiba valstu konkurences uh, iestādēm sniegt instrumentus, lai uh, uh spētu īstenot visu tiesību aktus. Tas attie, ir visu pilsoņu interesēs arī dzen. Ņemot vērā mūsu vēsturi, Vācijas vēsturi, mm, ja tik blīvs uh, tirgus. Uh, var uh, tad uh, bieži vien nākt par sliktu arī mūsu pilsoņiem, tāpēc nepieciešams caurskatāmas uh, konkurences struktūras, lai būtu skaidrs, um, kas tad notiek, un savienībā tas tiek regulēts pagaidām tā, ka dalībvalstu konkurences iestādes par to atbild. Un, attiecīgi, izveidots arī šis tīkls. Mm, tīkls, lai nu, nodrošinātu godīgu konkurenciju un labāk funkcionētu iekšējais tirgus. Nu, tā nepieciešami vienoti pasākumi, kā, kā arī nu, par nozarēm, kas nodrošina tikai efektīvu normu īstenošanu, bet arī sniedz uzņēmējiem uh, lielāku juridisko skaidrību un paļāvību. Nu, tieši šādā kontekstā Eiropas uh, komisijas priekšlikums arī iet pareizajā virzienā, bet nu, šur un tur uh, to, protams, varētu arī pieslīpēt. Pirmkārt, trešajā pantā, kur runa par tādu jautājumu, kā, kā tad pamatiesību harta, harta kā te būtu jā, jāizpildās šajā priekšlikumā. Savienībā problēma, ka tas, kas ir, ir um, pieņemts, arī netiek ne, adekvāti tiek īstenots. Runāt par pamatiesībām šajā gadījumā, ja tās vajadzētu šeit skaidrāk atspoguļot un ņemt vērā, tad šeit nepietiek tikai ar atsauci uh, preambulā, bet uh, mums to tomēr vajadzētu atspoguļo to arī, ka dalībvalstīm ir kom, tātad kompetenci šajā jomā, un ka to um, tātad ar, ar visu cieņu vajadzētu to formulēt tā, ka ir skaidrāks, ka šīs pamatiesību harta, nu, tomēr darbojas, um, un tā ir konkrēta loma arī konkurences uh, normatīvajos aktos. Nu, tādēļ mēs ierosinām, ka. Um, Tātad direktīvā skaidri jāatspoguļo arī, arī iespējami tātad tiesiskie pasākumi, ko var izmantot pārkāpumu gadījumos, nu, tie, piemēram, tie, tie, tiesības uz tiesisko palīdzību, uz godīgu tiesu, un tāpat arī noteiktu datu izmantošanu, nu, kā, kā arī uh, Um, tātad uh, apelācijas iespējas. Un šeit uh, aicinu kolēģis arī pārdomāt šos uh, argumentus. Tie izriet no pamatiesību hartas, un tos vajadzētu konkrēti, konkrētāk atspoguļot šajā tiesībā. Pirmkārt, kas nav svarīgi, tad īpašie pasākumi, te arī, nu, preambulā ir runa par šiem pasākumiem ar komisāri. Es gan um, esmu viensprātis, ka gala beigās ir runa par to, vai uh, vai eh, šās iespējas, kas pastāv jau tagad, tiek piemērotas vai nē. Tas automātiski neatiec uz visiem gadījumiem, tādēļ eh, esmu eh, arī drusku vīlies par to, ka šis mans vērums nav atspoguļots pagaidām projektā. Šie ārkārtējie pasākumi, nu, tie ir kā viens no iespējamiem instrumentiem, ko ceļš šeit atspoguļot. Un, protams, Te ir runāja par kompensācijas pasākumiem. Un domāju, ka komisija varētu veikt arī pētījumu šeit, eh, šajā jomā. Kā vajadzētu varbūt eh, vienot, eh, harmonizēt procedūras atšķirīgās Eiropas Savienības situācijā šajā jomā. Visbeidzot, saistības 11. pāntā. Te papildus šādas informatīvās prasības Turcija skaidri uzsver, ka dalību valstu e, kompetentajām iestādēm ir pietiekami resursi, lai varētu veikt šādas e, funkcijas. Līdz šim direktīvas e, projektā tas nefigurē, tad es vēlētos arī šajā jautājumā nedaudz piestrādāt. Un ceturtais komentārs, kas man ir svarīgs, un ar, tas arī piespēdējais mans, mans komentārs, tātad desmit uh, procentu soda nauda, nu šeit nevajadzētu uh, uzlikt kādus eh, priekšnoteikumus eh, tātad eh, uzņēmējiem un iestādēm. Iestādes ir viensprātis, ka, ka šie 10% nodevas likme pastāv jau tagad, bet to tiesā varētu par, paredzēt kā vienotu kritēriju ar visām domas beidzot reklāmām centrā, tātad tāds ir komisijas pilnvars. No nu, komisija uz, tātad um, atzīst, ka šajā jomā ir nepieciešami papildus uh, stimuli. Tādēļ ir svarīgi, ka šie izmantojot šos stimulus, vienlaikus ir jārada arī tiesiskā paļāvība un skaidrība uzņēmējiem. Es domāju, ka man, manā ziņā ir izdevies to atspoguļot, bet, uh, protams, ka, uh, Man bijušas konsultācijas ar referentiem, gribu uzklausīt viņus arī šodien par termiņiem. 20. oktobris termiņš grozījumiem. 20. novembrī tos pārunāsim. Un 4. decembrī komitejā balsosim. Nu, un tagad labprāt uzklausīšu, kas sakāms kolēģi. Thank you very much, uh, Andreas, and now we come to the shadows for... Paldies, Andreas tagad eh, Stīva Žanī no sociāldemokrātiem. Paldies, eh, Markas, priekšsēdētāji. Eh, konkurences politika vienmēr ir bijis stūrakmens Eiropas projektiem, tā ir nepieciešama pienācīgai iekšējā tirgus funkcionēšanai Eiropā un parlaments skaidri norādīja, ka ja mēs vēlamies stiprināt nacionālās konkurences ierādes, mums ir jāizmanto visas Eiropas sadarbības iespējas. Pirmkārt, eh, sociāldemokrātu grupas vārdā vēlos pateikties pār sagatavoto projektu, tīpaši pateikties referentam. Un gribu pasvītrot sešus jautājumus. Šis saraksts nav izsmeļošs kur mēs iesniegsim grozījumus, bet dažu iemeslu pēc vēlos pasvītrot tieši šos jautājumus un neizteikšos gāri. Pirmkārt, kā jau es pieminēju, jūlija debatēs mums neatkarība ir eh, prioritāra neatkarība nacionālajām iestādē ir jāpiešķir ik vienā dalībvalstī ne tikai politiskā ziņā, bet arī jāparedz tas, lai iecelšana ir balstīta uz profesionālām iemaņām un nevis politiskiem apsvērumiem. Tas ir vienīgais veids, kā uh, neatkarību nodrošināt. Otrkārt, pasvītroju to, ka ziņojumā nav konsekventi izmantot jēdzienu pieejams un jēdzienu in possession. Tas pie piešķir atsevišķiem uzņēmumiem iespēju nesadarboties ar uh, uzraudzības iestādēm. Treškārt, mūsuprāt, nacionālās uzraudzības e, iestādes e, lomas pieaugums ir būtisks. Mēs, e, mums ir atsevišķās dalība valstīs vislabākā praksa, ko var izmantot kā piemēru, bet mums par to ir skaidri jārunā. Ceturtkārt, esam pārliecināti par to, kā soda nauda ir jāprieķina balstoties uz skaidru apgrozījumu, nevis kādiem neskaidriem um, pieņēmumiem. Tālāk par trauksmes cēlājiem. Mums ir jāparedz to aizsardzību, taču nedrīkstam aizmirst, ka trauksmes cēlājs nedrīkst būt finansiāla labuma uh, Eh, guvējs, kā piemēram konkurence. Un visbeidzot grib pasvītrot to, ka ir jāpredz vairāk caurskatāmības informācijas eh, piekļuvi jāpredz žurnālistiem un vienlaicīgi priekšsēdētājs. Vēlos pateikties referentam par ziņojumu projektu un esmu pārliecināts, ka mūsu uh, sadarbība būs ļoti auglīga. Un mēs varēsim sagatavot pareizos kompromisus, un galīgais variants ziņojumam būs pat vēl noderīgāks Eiropas pilsoņu interesēm. Paldies, Tībor, nākošais Joahims Stabatī no ECR grupas. Paldies, priekšstādātāji! EKR uh, pozitīvi vērtē komisijas uh, priekšlikumu. Tas respektē atšķirības starp dalību valstīm un dod iespēju arī ņemt vērā nacionālās tradīcijas. Tas uh, ir balstās uz subsidiaritātes principu. EKR uh, ir izskatījusi ziņotāja grozījumus. Uh, Nu, daži komentāri par to man arī būs. Kā radies iespējas, ka ziņotājs neiet pietiekam tālu harmonizācijas jomā dažās jomās. Ne? Nu? nu, tātad harmonizēt tātad eh, Eiropas līmenī šo eh, atsevišķas lietas. Lai valstīs atšķiras viedoklis, eh, saprotams, runa par lietām, kas neietilpst konkurences iestāžu kompetencijām, tā tādēļ šo grozījumu vērtējam kritiski. Nu, daži grozījumi ir eh, daži, daudzveidīgi interpretējami. Nu, te, piemēram, par šiem te katra sodnaudām, ja to balsta nevis uz globālu apgrozījumu, bet uz relatīvo uh, eh, groz, apgrozījumu, nu, tad ko tas nozīmē? Negribu atklāt diskusiju, ko tas nozīmē šis. Uh, relatīvā tirgus daļa vai kāda, un nu, tur varbūt liels atšķirības. Un līdz ar to arī ietekme. Un manevra nu, rīcība šādos, šādos gadījumos ir, ir iespējama, protams, un tā, to direktīva pieļauj. Tātad šī tā regulatīva arbitrāža, ko jūs piedāvājat. Tālāk nosakot soda naudas. Uh, referents ierosina, ka MVU vajadzētu aprēķināt to pēc ierobežota eh, produktu portfeļa. Protams, MVU, viņiem ir mazāk rocība nekā lieliem uzņēmējiem. Un, eh, balstoties Tātad eh, uz, uz tirgu, ja MVO tiek uzliktas soda naudas, nu šeit būtu jāņem vērā tomēr konkrētā uzņēmē darbība. Par to varētu, protams, diskutēt, vai liela produktu portfeļi ir eh, eh, nu, proporcionālāk nekā, teiksim, apgrozījums, eh, kā, kā princips, pēc ko ir aprēķināts sodu naudu. Nu, tad jāstāsta pēc tirgus apstākļiem. Kopumā EKR atbalsta to, ka, ņem, ka jāņem vērā dalībvalstu tirgus īpatnības. Mēs visi zinām, ka pārliek daudz harmonizācijas ceļ īstenošanas izmaksas dalībvalstu konkurences iestādēm. Ja Un, eh, un, eh, un ko par to ir padomu teiks. Un harmonizācija reizēm par daudz tiek uzsvērta šeit ziņojumā. Jā, un teiks komisijas oriģinālo tekstu. Un šā kungs mēs noteikti iesūtīsim jums arī šāds tāds grozījums, kā tas ir kopumā. Uh, Mēs um, atbalstam ziņojumu, ar interesi esam ar to iepazinušies un, un, uh, un esam gatavi pie tā strādāt tālāk. Paldies no liberāļiem, referents ir Pēters Jačeks. Pēters, vārds tev paldies, Mark, mana grupa atbalsta komisijas priekšlikumu mums ir vajadzīgi eh, kopīgi minimālie standarti attiecībā uz sankciju un izmeklēšanas rīkiem, kā arī, lai samazinātu atšķirīgus rezultātus uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Mēs dzirdējam, ka ECR uzskata, ka vajadzētu um, ņemt vērā nacionālās tradīcijas, es piekrītu runāt par kultūru, citām jomām, bet nesmu pārliecināts, ka tad, kad mēs runājam par vienoto tirgu, tad nacionālajām tradīcijām būtu jātiek tik augstu vērtētām. Tomēr apsveic to, ka referents vēlas stiprināt atsevišķus nosacījumus runājot par uh, lēmumu uzraudzību, tāpat būtu jāparedz nepieciešami rīki, lai pārbaudītu atbilstību šādām saistībām, un, ja nepieciešams, ir paredzama procedūru sākšana. Tomēr esmu pārliecināts, ka citi priekšlikumi uzlabo komisijas tekstu, tīpaši runājot par pieprasījumu informācijai globalizētā un digitālā laikmetā mēs vēlamies, lai informācija būtu pieejama uzņēmumiem ne tikai runājot par eh, mazliet novecojušo formulējumu, ko piedāvā referents mēs eh, nevaram pieņemt argumentu, kā uzņēmums apgalvo, ka informācija atrodas eh, filiālē citā valstī turklāt ir jāparedz piekļuve datiem, ko uzņēmums glabā mākonī. Pat, ja trešais eh, uzņēmums uzglabā šos datus. Es saprotu referenta ieteikumu noteikti maksimālo sodu naudu 10% no būtiska apgrozījuma nevis pasaules apgrozījuma. Ir grūti izprast, kas ir šis būtiskais apgrozījums, vai tas būtu apgrozījums Eiropā, vai e, produktam, kas e, ir iekļauts kartelī, vai tirgots ļaunprātīgi, un MVU MVU, e, kas kļūst par upuriem lielu uzņēmumu manipulācijām, vajadzētu pārdomāt patieso ekonomisko spēku uzņēmumiem, kas stāvēs šādiem, e, šādas nekorektas rīcības. Komisijas teksts palīdzētu MVU ņemot vērā to, ka to pasaules līmeņa pārdošanas apjoms relatīvi ir daudz mazāks. E, pār, uzņē, par informāciju, e, ko izmanto uzņēmumu juristi. Es izprotu referenta bažas un piekrītu to, kā uzņēmumiem ir jāparedz tiesības, bet esmu pārliecināts, vai tas ir jāiekļaut šajā direktīvā. Šie noteikumi jebkurā gadījumā ir attiecinājumi uz ikvienu jurisprudences lomu un vai mums ir vajadzība to izcelt šoreiz vairāk nekā citos juridiskos instrumentos. Es nedomāju, ka konkurence ir nepieciešama īpaša izturēšanās. Es saskatu savstarpējās palīdzības eh, nodaļu kā būtisku, tīpaši gadījumos, kad ir jāparedz um, iespējas atvieglot sadarbību. Es apsveicu komisijas priešlikumu šajā jomā. Tāpat lai gan es saprotu to, ko vēlas referents mainīt šajā nodaļā, mums ir jābūt skaidrībai, kā tas neapgrūtinās sadarbību. Runājot pār lēmuma ieviešanu, nostiprināšanu, ir jāparādz komisijai iespējai izvērtēt atteikumu un to noraidīt, ja tas nav pamatots. Un mēs gaidām turpmāku tekstu uzlabošanu. Paldies, Pēter, no GOE grupas Palomā Bermeho, no zaļajiem Molija. Es tagad uzstāšos kā Mišel Roimer un pēc tam uzstāšos kā Eva Žolī. Um, on, uh... Kas attiecas uz Švābu kunga ziņojumu projektu, līdzīgi kā citi kolēģi vēlējos pieminēt to, cik svarīgi ir soda sankcijas, un tas ir jānosaka uh, tādā līmenī, lai uh, to ietekmē būtu jūtama un atturētu no pārkāpumiem. Runa ir par 10% no attiecīgā apgrozījuma. Komisija ierosināja 10% no globālā apgrozījuma. Mēs uzskatām, ka tādējādi tiek ievērojams samazināta komisijas um, priekšlikuma loma, lai uh, atturētu uzņēmums no karteļu veidošanas at, ir jābūt pietiekam augstšim sodam, lai tas būtu biedējoši un atturētu. Tā kā tas ir jānosaka vismaz 10% apmērā ar šādu formulēm, lai dalībvalsts varētu noteikt tos augstāk, ja vēlētos. Plus kompensācijas eh, par eh, zaudējumu atlīdzināšanu nebūtu jāatskaita no soda naudas. Nacionālās konkurences iestādes var prasīt informāciju. Referenci ierosina, ka uh, eh, uzņēmēm ir jāsniedz informāciju nacionālajām kompetences iestādēm, ja šī informācija ir viņu rīcībā. Komisijas priekšlikumā ir, ja informācija ir pieejama. Uh, Eh, šāds formulējums, kur ierosina referents, ir eh, daudz ierobežojošāks. Piemēram, ja informācija ir atrodas mākonī vai filiālē, tas nozīmē, ka eh, informācija var būt viņiem pieejama, bet neatrodas viņu rīcībā to brīdi. Un ir nepieciešams mainīt šo informāciju, mainīt šo formulējumu, lai informācija, kas ir pieejama Eh, tiktu izslēgts, jo tas ir daudz ierobežojošāks. Eh, lai tiktu izmantot šis informācija ir pieejama, nevis eh, ir viņu rīcībā, kas ir daudz ierobežojošāks. Tālāk attiecībā uz nogaidīšanas periodu augstām amatpersonām pēc konkurences iestādes atstāšana jāievēro šis periods, lai E, izvairītos no interešu konflikta, tīpaši gadījumos, kad e, pirms tam ir izmeklēta jaunā darb, darbvietas e, rīcība. Varētu būt nepieciešams izveidot pienākumu ziņošanai komisijai par resursu izmantošanu. Komisijai ir jāapsver nepieciešama uzraudzīt resursu izmantošanu. Tāpat saistībā ar NCA nepieciešamību ziņot par budžeta izmantošanu. Mēs vēlamies arī precizēt uh, atsevišķo nodaļu par sodu mīkstināšanu. Ir nepieciešams uh, norādīt, ja lietas skar trīs valstis vai vairāk, tad atbildīgā ir komisija. Un ir nepieciešams arī par imunitāti runāt. Paldies referentam par šo darbu, un Mišēl, labprāt, sadarbosies ar jums pie šiem grozījumiem. Paldies! Um, gan tā oriģinālai mulī, gan visiem pārējiem, par ko tu transformējies, Barbaru Kapeli. Neredzu, Nina Argīla vēlējās izteikties, bet gatavojas doties. Ja tu vēlies izteikties, tad pasteidzies. Doris for Nina. Izsakās Nina Gila. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka es pārpratu. Uh, Eh, žestu un sapratu, ka vairs nav laika brīvajam mikrofonam. Es vēlos pateikties eh, referentam par sagatavoto ziņojumu, un, manuprāt, ir svarīgi tas, vai mēs skatām iespēju, kā stiprināt nacionālās konkurences eh, iestāžu lomu, lai nodrošinātu to, ka netiek pieļaut konkurences likuma pārkāpumu, un man šajā sakarā ir zināmas problēmas ar to neatkarību. Mums ir jā. Ja nopietni jāseko tam, lai to nodrošinātu, lai mums būtu nepieciešamais budžets. Kā mēs varam panākt to, lai šīs budžets būtu un lai e, nebūtu šīs iestādes atkarīgas no politiskiem lēmumiem savās valstīs. Es zinu, ka arī citi kolēģi par to izteicās, un es gribu izprast jūsu domu gājienu, kāpēc jūs uzskatāt, ka e, soda naudas var darboties. Būtu noderīgi to zināt, e, to pirms mēs sākam skatīt grozījumus. Paldies! Citi runātāji nav pieteikušies. Es domāju, ka referents spēs iekļauties laikā. Kolīgi. Paldies! priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem, kas eh, kā ēnu referenti vai kā Nina Gil, kā neatkarīgi kolēģi izteicās. Manuprāt, komisija ir pelnījusi atzinību, kur jūs izteicāt, bet daudz no tā, ko jūs kritiski vērtējāt, tomēr lika man mēģināt veidot savu skatījumu, jo līdzsvars, eh, kuru es centies eh, atrast, eh, ir tas labākais risinājums. Man prieks, ka neviens būtiski neiebilda pret to, ka mēs precizējam Eiropas pamatiesību hārtu. Paldies par to. Tas rada tiesisko skaidrību visiem. EKR, protams, arī pieminēja harmonizēšanu. Mums, zinām, mērā tas ir vienotāja tirgu tomēr ir nepieciešams, ja mēs vēlamies nodrošināt, ka uh, Eh, uzņēmumiem visos valstīs ir vienāda attieksme. Otra lieta - iestāžu neatkarība. Arī man šis aspekts ir tikpat svarīgs kā kolēģiem, kuri to norādīja, bet tomēr situācija ir tāda, ka konkurences iestādes atrodas Nacionālo valdību kontrolē. Līdz ar to demokrātiski to nevar nekā mainīt. Tā tas vienkārši ir. Līdz ar to mums ir jāatrod iespējas organizatoriski stiprināt viņas, uh, ta, vienlaicīgi nepārkāpjot eh, attiecīgo valdību kompetenci. Bet sarunu laikā, meklējot kompromisu, es domāju, ka mēs varam arī to visu sasaistīt ar kādiem papildus elementiem. Robeža attiecībā uz soda naudām jau vairāk kā tik pieminēta. Man prieks, ka kolēģi koncentrējās uz uh, nevis 10% apšaubīšanu, bet gan uz diskusiju par to, vai runa par uh, globālo apgrozījumu vai par attiecīgo. Mēs esam vienotā tirgū un ir jābūt vienotam ietveram, kāda tas šobrīd ir, un tas arī tik šodien tika apstiprināts. Tāpēc mums vajadzētu vairāk diskutēt par uh, bu, šo apgrozījumu, vai tas ir globālais vai attiecīgais. Un arī pēdējais punkts, ko Gīlas kundze pieminēja, ka mums, protams, ir intereses nodrošināt, lai eh, karteļa apkarošana dalību valstīs notikt efektīvi, bet to vienoti Eiropā noteikti ir sarežģīti, jo tas atkarīgs no dalību valsts lielumā. Un arī no tā, kā šīs uh, iestādes ir strukturētas. Neatkarība un uh, resursu pieejamība šīm iestādēm ir ļoti svarīga un cerams, ka mēs nonāksim pie vienotas pozīcijas. Līdz ar to paldies visiem kolēģiem par izteiktajiem komentāriem un ar prieku tuvākajās nedēļās noslēgsim kopējo darbu. Paldies! Referents jau paziņoja laika kalendāru, un nu, man tas nav jāatkārto. Tāpēc devītais punkts tālāk - iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēji atzīšana referents Fulvio Martušelo, kuram es arī dodu vārdu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Report interesante, di grande. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ļoti interesants un aktuāls ziņojums. Uh, Un nav nejauši, ka vairāk nekā 85 grozījumi ir iesniegti par šo tematu un būs jāveic ilgs uzklausīšanas darbs, un mēs esam gatavi uzklausīt visus ieteikumus no politiskajām grupām. Liels grozījums skaits deva iespēju uzlabot darbu un Iesākumā šie soļi bija ar ierobežotu efektivitāti. Es piekrītu, ka ir jāpaplašina leģislatīvais ietvers un jāparedz pasākumi attiecībā uz administratīviem un civiliem aktiem. Es domāju, ka mums izdosies panākt vienošanos šeit. Nākošais svarīgais punkts ir procentu līmenis valstīm, kas izpilda konfistācijas. Debates solās būt plašas. Dažkārt ir jāpārvalda dārgi izmaksājoši manta un izmaksas ir jāsēdz eh, no, daļēji no konfiscētās mantas vērtības ir jā. Norāda, ka konfiskācijas procedūras ir pamatā nacionālas. Es vēlos uzklausīt visus viedokļus, es esmu konstruktīvs un nākošajā referenta sanāksmē mēs mēģināsim uh, atrisināt neiespējamo vienādojumu, kādā veidā saskaņot visu ar tiesu nolēmumiem, tas ir nepieciešams arī tiesiskai drošībai, un tas ir pasākums, kas varētu uh, atņemt līdzekļus vai mazināt tos organizētai noziedzībai. Paldies, un tagad mēs varam pāriet pie ēnu referentiem. Evā izteiksies Katalīnas vietā, nav klāts, Ešlijs Foks nav klāts, bet ir liberāļi Līve Vēringā. Paldies, priekšsēdētāji! Mārtu Čelīkungs, darbie kolēģi, iepazinos ar grozījumiem, un man ir sekojošas piezīmes. Vēlos uzsvērt to, cik šī iniciatīva ir svarīga mūsu pilsoņu drošība ilgā termiņā, bet ir arī jāņem vērā viņu tiesības. Tāpēc Eh, apsverot opciju 4b, vēlos norādīt, ka mēs to varam uzskatīt kā dzīvot spējīgi tikai tad, ja ir paredzēti nepieciešamie piesardzības pasākumi. Un mūsu ambīcijas jāatspo, eh, atspogļo libe kolēģu viedokļu, un tāpēc arī es uzskatu, ka ir jāuzsver pareizu juridisku rīku ieviešana. Tālāk priekšlikumam ir jābūt taisnīgam gan e, it īpaši upuriem, gan iesaistītiem dalībvalstīm. Manuprāt, taisnīgs priekšlikums ir e, tas, kur izdodošā dalībvalsts saņem lielāko daļu no kompensācijas par ļaunprātīgiem aktivitātēm. Tāpat ir jāsadz izmaksas izpildu valstī, tajā pašā laikā padar, paredzot pietiekam pamudinājumu ikvienam. Vislabākais risinājums ir iz, piešķirt izpildu valstī uh, daļu no guvuma, cik lielā mērā tā uzņemas atbildību par izmaksām. Un visbeidzot, mums ir jābūt ambicioziem, runājot par termiņiem, lai mazinātu šo parādību, nepadarot priekšlikumu maigāku, bet mums ir jābūt ambicioziem viss cauri priekšlikumā. Tas būtu mūsu vēstījums padomē, jo Mūsu mērķis ir vienots - cīnīties pret noziedzniekiem un teroristiem, un mēs to darīsim vēršoties pret problēmu tās saknē. Mums ir jāatņem viņiem piekļuvi resursiem. Paldies, Evā, vai esi jau gatava runāt? Tādā gadījumā tev vārds no es sociāldemokrātu grupas vārdā pirms Molija transformējas. Paldies, mēs atbalstām priekšlikumu un apsveicam referentu par ieguldīto darbu. Mums ir jā strādā pietiekami ātri, lai mēs varētu nodrošināt kriminālo līdzekļu atgūšanu pārrobežu izpratnē. Tāpat cīņai pret korupciju jākoncentrējas uz pamatlīdzekļu atgūšanu un ir jāpiesaista kompetentas nacionālās lēmējas un tiesas. Tas ir būtiski, lai varētu stiprināt ticību Eiropas Savienībai. Tāpat runājot pār E, izpild rakstiem, kuros summa pārsniedz 100 tūkstošus eiro, būtu jāparedz formulas, kurā izdod devēja valsts un izpild valsts saņem attiecīgus um, proporcionāli līdzekļus. Un mēs, protams, vēlamies diskutēt pār grozījumiem nākošajā ēnu referentu sanāksmē. Paldies! Un tagad pāriesim pie e, eh, Mollijas transformāciju pārkā Evu Žolī. Es neesmu pārliecināts, ka Evu Žolī bija gatava izteikties par šo punktu. Nu, nu kā paldies um, referentam par veikumu, piekrītam vairumam priekšlikumu. Nu, dažas grozījumus iesniedzām lai atbalstītu šo priekšlikumu. Šur tur mēs vēlētos pēc solīt tālāk. Mēs atbalstam darbības jomas paplašināšanu. Komisijas priekšlikums Eirosēn nodrošinās starptautiskā lēmumu atzīšanu krimināla procesos. Mēs Eirosēnam savstarpēju lēmumu atzīšanu arī administratīvās lietās, kas saistās ar kādiem krimināliem, krimināls nodomiem nodarījumiem darbības jomā, ir pārobežu sadarbība, lai cīnītos pret noslēdzību, vai konfiskācijas, vai uh, tātad uh, rīkojumu, kurus pieņem vai administratīva vai krimināla iestāde, mēs atbalstam administratīvo rīkojumu izdošanu, kas ir preventīvi rīkojumi, kur var konfiscēt līdzekļus tad, ja vēl arī nav pierādīti, uh, pie, pierādīts noslēguma saturs. Tas tomēr ir jāskan ar pamatiesībām. Nodarījumu klāsts jāpaplašina, tā skaitā nu, krāpšanās ar nodokļiem. Komisija ir uzskaitījusi garu nodarījumu sarakstu, uz ko attieksies trešajā pantā automātiski, nu, lai mums atzīšana mēs piekrītam finanšu nodarījumiem, kurus uh, min referents, tā skaitā arī citi nodarījumi, piemēram, manipulācijas ar nodokļiem, krāpšanās nodokļiem, uh, tā īpaši novos apstākļos, kā arī izvairīšanās Nu, visās valstīs ir trīs gadu dzirnums paredzēts. Mēs paredzam, tāpēc pazināt šo Latviju līdz diviem gadiem. Un ar to tā mēs noklāsim vienkāršākas nodokļu lietas vairumā valstu. Ko darīt ar atgūtiem līdzekļiem? Komisija ierosina, ka virs 10 tūkstošiem eiro izdevēja dalību valsts un, un um, izpildus dalību valsts uh, sadalīja kultūras līdzekļus uz pusēm. Mēs ierosinām citu pieeju. Jā, līdzekļi, kas iegūti izpildes rezultātā, ir lielāk par desmit tūkstošiem, tad desmit tūkstoši ir konfiscētāja valstī, pārējā naudiņa jādod izdevēja valstī. Par statistikas datiem runājot dalību valstīm, jāatdalās ar datiem par rīkojumu izpildi reiz pusgadā, nevis gadā, kā tagad paredzēts, lai komisija varētu laist klājā gad, ikgad ziņojumu, kurā analizē šo statistiku, vispēc vēl par pārskatu klauzulu Ierosinām, ka komisija pārskat šo regulu ik pa trīs gadiem, nevis ik pa pieciem gadiem, kā ierosināts. Paldies referentam! Un, kolēģi, labprāt, eh, strādāsim jums tālāk. Paldies! Paldies! Nu, es teicu, pieteicies, nav, nu, neviens iet patiesībā arī te nav vairākam arī lūgt vārdu. Tā kā, nu, vai nu, referents vēlas ko piebilst? Lūdzu, jums vārds. Paldies, paldies priekšsādētāji un paldies visiem, kas izteicās. Nu, redzu, ka te briest visai interesantas diskusijas. Un šeit, protams, jātiecas pēc arī tā, lai viss tiesības tiktu ievērotas, es ievišķi konstitucionālās tiesības. Ēnu referentu tikšanās. Nu, es domāju, ka tās mums ļaus panākt pie kompromisa. Visi referenti, nu, nu, tādēļ referenti ir reāli piedalījušies diskusijās, sagatavojuši labus grozījumus. Un nu, es ceru, ka kopējiem spēkiem arī tad eh, spēsim vienoties par labu tekstu. Paldies! Paldies, Fulvijam! Ja ieradīsies rīt no rīta. pēcpusdienā būs Nacionāla parlamenta uzklausīšana. Tā kā vietu numuri būs mainījušies. Ne? Nestraucieties, katram būs vieta, bet ne tās pašas vietas kā šodien. Lūk. Pār šo ziņojumu Ekon 6. novembrī balsošana paredzēta, un tad skatīsimies, kur tad Anē Libē decembrī, janvārī, un pēc tam kaut kā plenārsēdē. Nu, tik tā mēs būtu. Tā kā rītā reiķināties to, ka jums vietas būs citas, bet uh, tagad sēdz slēdz un paldies visiem!